So, liebe Kolleginnen un Kollegen. Dārgie kolēģi, domāju, ka varam uzsākt mūsu darbu. Uzsāksim mūsu sēdi. Tātad šodien mums ir trīs balsojumi. Tātad vispirms. Tātad. Um, grozīšana attiecībās komisijai piešķirimiem pilnvaram, tātad tā saucamā brokastu direktīva, un tad nākamais ir tas saucamais uh, uh, siltumnīca efekta gāzu emisijas kvotas vai grafiku grozījumi, un tad nākamais ir uh, balsojums par pašreizās problēmas un iespējas saistībā ar atjaunojumu energoresursu izmantošanu Eiropas iekšējā enerģijas tirgu. Un tad, protams, arī būs diskusija par uh, kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglu automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020 gadam. Šodienas pēcpusdienā arī būs uzklausīšana, šeit tiek iekļaut vairāki darba kārtības punkti, desmitais darba, kur darba kārtības punkts cilvēkiem paredzēt zāļu klīniskie izmēģinājumi. Un tad 11. Eh, darba kārtības punkts, tātad nosacījums vējai dziļu, dziļūdens krājumos. 12. Darbi, darba kārtības punkts reģionālās stratēģijas rūpniecības rajoniem Eiropas Savienībā. Un nākamais, tad arī tādu kadmijas saturošu pārnēsājumu bateriju un akumulātoru laišanu tirgu kurus paredzēts izmantot bezvada elektriska instrumentos. Un tad arī pēcpusdienā arī ir uzklausīšana. Uh, jaunieceltā Eiropas vidas aģentūras izpildirektora Hans Bruinings, uh, kas tātad uzklausīšana, un tādēļ aicinu jūs visus ierasties pulkstens 15. un cerams, ka mums būs arī pilna zāle, kā piemēram pašlaik. Sāksim ar tā saucamo brokastu direktīvu. Un man bija tas gods būt referentam. Sāksim ar pirmo pantu, trešais grozījums, kurš ir par pret, atturas līdz ar to pieņems. Ceturtais grozījums par pret pieņems. Piektais par pret pieņemts. Sastais pie par nē, diemžēl tiek noraidīts. Atkrīt. Sastais grozījums. Pret, par, atturas pieņemts. Ir z, uh, problēmas ar uh, tūkojumu. Šeit ir uh, sajaukti nu, cipari 15, 16 un tā tālāk. Vier, vier haben wir angenommen. Ceturto mēs pieņēmām, un līdz ar to 15. 16. grozījums atkrīt. Līdz ar to mēs balsojam par piekto grozījumu, kas tiek pieņemts. Un sastais grozījums pašlaik par to mēs arī nobalsojam, arī tika pieņemts. Līdz ar to varam virzīties uz priekšu. Septītais grozījums. Ja? Vai viss? Kurš ir pār septīto grozījumu? Pret? Pieņemts. Konsolidētais viens grozījums. Kurš ir par? Pret? pieņemts. Devītais un 22. grozījums abi ir identiski, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums par, pret, noraidīts. 10. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, pret, atturas pieņemts. 11. par, pret, atturas pieņemts. Jau nonākam pie beigu balsojumu, un to mēs elektroniski par to balsosim, bet par attiecīgi iesniegto priešlikumu balsojumu. Beidzam balsot. 64 pār, neviens pret. Līdz ar to re, uh, rezolūcijas balsojums, elektroniski balsojums, sākam balsot. Beidzam no balsot. Pieņemts. Treškārt aicināšu sniegt, tā teikt, mandātu vēlētos saņemt mandātu, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk noslēgt šo tehnisko grozījumu un arī sarunāt, tātad sākt sarunas ar padomi un to pēc iespējas ātrāk noslēgt. Beidzam balsot. 62 pār, viens atturās. Lielas paldies par jūsu uzticamību. Nu, cerams, ka arī pat vir, tik ātri un strauji virzīsimies uz priekšu. Visticamāk. Protams, tas būs atkarīgs no tā, kādā veidā norisināsies sarunas ar padomi par šo priekšlikumu, un tad jau arī skatīsimies, kā tas būs plenārsēdā. Ar Nākamais. Like to... Runājot par nākošo balsojumu, es pieprasītu personālo balsojumu par trim balsēm aiz noraidīšanu, priekšlikumu 11. grozījums, juridiskā pamatmainīšana un galīgais balsojums. Tātad personālo balsojumu pieprasa par šiem trim. Paldies. Vispirms Vispirms jūs aicinājāt balsot par pirmo bloku, tātad par šo atpakaļ. Atpakaļ nosūtīšanas jautājumu, un tad otrs ir par tiesisko pamatu, un tad vēl trešais aspekts ir par uh, galīgo un balsojumu. Kurš ir par? Lūdzu, uh, piecelieties kājās. Celiet lūdzu rokas. 30 par un 18 būtu bijis kvorums. Tas nozīmē pirmais bloks, 11. grozījums un pēdējie divi galīgie balsojumi. Mēs par tiem balsosim elektroniski. Visiem ir savs elektroniskās kartiņas līdzi. Tad varam uzreiz arī uzsākt mūsu balsojumu ar pirmo, par pirmo bloku un lūgums varbūt balsot elektroniski. Sākam balsot! Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār, 40 pret, 2 atturas, līdz ar to noraidīts. Nu, lūdzu, nevajadzētu šeit aplaudēt. 30. grozījums, Vils kundzes grozījums kurš ir par, pret, atturas, noraidīts. 31. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 32. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Līdz ar to pirmais konsolidētais grozījums Nē, to nepieprasīja. Nu, balsosim elektroniski. Konsolidētais pirmais grozījums, elektroniskais balsojums, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. ETP ir kāds padaudzi nobalsojis. Mums vēl vienreiz ir jānobalso. Tātad. Konsolidētais pirmais grozījums – Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. ETP atkal viens te pa daudz ir no, nodevis savu balsu. Vēl vienreiz ir jābalso. Trešo reizi mēs balsojam par konsolidēto pirmo grozījumu. Lūdzu, elektroniski nobalsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 49 pār 16 pret, līdz ar to pieņemts. Trīsdesmit devītais grozījums. Kurš ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Četrdesmitais grozījums par. Mēs varam pārbaudīt 40. grozījumu. Tātad sākam balsot par 39. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 41 pret, 25 par, līdz ar to noraidīts. 40. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 41. par, pret, atturas noraidīts. 42. par, pret, atturas noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Es atvainojos pieņems. Pārbaudīsim septīto grozījumu elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 40 pār, 26 pret, līdz ar to pieņemts. 11. grozījums, un par to balsosim. Tas būs personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 27 pār, 38 pret, līdz ar to noraidīts. Līdz ar to arī šo rezultātu piefiksēšu. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 16. grozījums par pret no atturas noraidīts. Konsolidētais otrais grozījums. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot.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 atturas noraidīts. 25. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 25. grozījumu, nesmu pārliecināts. 25. grozījums elektroniskais balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 28 par, 38 pret noraidīts. 27. grozījums par, pret atturas arī nav skaidrs. Arī pārbaudīsim 27. grozījumu elektroniskā balsojumā. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums par pret. Atturs noraidīts. 26. par pret. Atturas nav skaidrs, arī pārbaudīsim 28 elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 45 pār 21 pret, līdz ar to pieņemts. Tātad pirmais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 38 par, 26 pret, 1 atturās. Līdz ar to pieņemts. Un es arī šo rezultātu tā piefiksēšu. Otrs elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 38 pār 25 pret, 2 atturas. Šo rezultātu arī, šis rezultāts arī tā tiks piefiksēts. Es aicināšu tagad ne, nelielu pauzīti paņemt, lai es varētu. Tātad viens minūtes sēdz pārtraukums, un tad mēs turpināsim mūsu darbu, kas attiecās uz iespējamo pilnvarojumu. Paldies!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 So, ich bitte alle wieder, die Plätze einzunehmen. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Nu, mums ir tagad tā jaunā procedūra izstrādāt, lai uzsāktu sarunas ar padomi. Nu, mēs par to vēl vienojamies, vienojamies ar koordinātoriem. Nu, mēs esam nonākuši, tā teikt, pusceļā. Mums vajadzētu nobalsot par to, ko mēs vienojamies, ņemot vērā to, ka šeit ir bijusi arī liela pretestība, bet pašlaik mums ir diezgan tāda skaidra kobilde, un līdz ar to aicinātu balsot elektroniski par pilnvarojumu vai par pilnvarojumu nepiešķiršanu. Lūdzu, kolēģi, kas to atbalstītu, un tad tiek piešķirt šis pilnvarojums. Ja mēs tātad nesanākam kopā, tad tas nonāk plenārsēdē. Man ir šeit vairākas vēlms izteikties. Kurš bija pirmais? Pēter Līza, lūdzu. Ja man būtu aicinājums vēl vienreiz par to padomāt, es, protams, saprotu, ka kolēģi saka, ka mēs, ka mēs esam vadošai, vadošā komiteja, un ņemot vērā itre ITRAS komitejas interesi, kas būtībā viņiem neinteresē, par ko mēs te vienojamies. Nu, mēs bieži vien par to esam strīdējušies, līdz ar to um, beidzot mēs esam tā vadošā komiteja un tad darīsim tāpatās. Uh, Bet es nezinu, vai tas ilgtermiņā ļaus mums uh, sasniegt tādu efektīvu, mērķiecīgu klimata politiku, vidas politiku, un tādēļ es aicinātu vēl vienreiz par to padomāt, un varbūt tās nākamnedēļ mēs varētu iesniegt šo priekšlikumu, ka nākamnedēļ mums arī ir komitejas sēde par šo attiecīgo punktu, un mēs varam arī par to nobalsot, jo tas ir diezgan tās politiski pretrunīgs punkts. Uh, un varbūt tās vajadzētu sarunāties ar itre kolēģiem, lai varētu, piemēram, panākot kompromisa vienošanos. Jo, ja mēs te visu laiku uzstāsim uz nē, tad jau nav, nav nekādas um, atšķirības, jo tad beigās uh, pi, mm, rezultāts pēc trialoga būs arī tāds pats kāds pirms trialoga. Nu, varbūt tas, ka es nezinu, nu, man ar to rodās galvas sāpes un līdz ar to iesnieguma, um, es aicinātu iesnieguma iesniedzējs, tā teikt, nogaidīt. Liels paldies! Saka Hībners kundze. Uh, šis jautājums ir sarežģīts un reiz arī ļoti svarīgs daudzām valstīm. Varbūt tad par to varētu balsot visi deputāti un šādā veidā parlaments sniegtu sarunu mandātu. Tātad mums šeit nevajadzētu atlasīt kaut kādu vienu cilvēku grupu, kas pieņem lēmumu šai ziņā, jo šis jautājums ļoti svarīgs Eiropas nākotnē un uh, rūpniecībai. Manai grupai, saka Dēļas kungs, nebija iespēja apspriest šo jautājumu ja procedurāli tas ir iespējams, tad es esmu gatavs uh, par to balsot pēc nedēļas. Un es domāju, nekāda liela atšķirība šeit nebūs, jo pēc mums vēl laiks līdz plenāra sēdē. No otras puses ir i, svarīgs uh, jautājums eh, par to, kādā kārtībā tad vispirms plenāra sēde. Un pēc tam tad mūsu balsojums. Katrā ziņā uh, Eh, no tā ir atkarīga vidas nākotne un arī padomē valda atšķirīgi viedokļi. Būtu labi, ja mēs rastu savu veidu vienošanās par padomu, kā rīkoties tālāk un tad par to balsot plenārsēdē. Taču pats jau pašā jautājumā jārod labs uh, līdzsvars. Skilakakis kungs lūdzu. Nav šaubu par to, ka parlamenta viedokļi dalās. Tāpēc es nedomāju, ka ir īstais brīdis piedalīties sarunās, ja no plenāras sesijas nesam saņēmuši skaidru vēstījumu. Paldies. Alessandrs Florence, lūdzu. Jā, šādas situācijas mums ir bijuši diezgan bieži, ņemot vērā to, ka es arī kādreiz esmu bijis priekšsēdētājs. Nu, katrā gadījumā viss ir skaidrs, ka komiteja ir tiesības šeit uzsākt sarunas, bet beigu beigās uh, Un es domāju, ka mēs esam pietiekami neitrāli pašlaik. Nu, jāņem vērā to, ka mums vajadzētu arī parlamentā saņemt attiecīgo vairākumu, ja mēs uzsākam sarunas ar padomu. Līdz ar to Pēteram Līzam bija taisnība, mums vajadzētu vēl vienu nedēļu padomāt. Šeit jau nekas nepiedegs. Mums vajadzētu vienkārši tā teikt, panākt lielāku atbalsta tātad bāzi šim attiecīgajam priekšlikumam. Mans priekšlikums būtu, ļaujiet mums padomāt vēl vienu nedēļu, jo varbūt tās jūs to varētu arī uzskatīt kā vājumu punktu vai kompromisu variantu, bet tomēr uzskat, ka tā ir stiprais aspekts. Jā, es domāju, ka tas ir pietiekami skaidrs. Mums nebūs šodien balsojums, bet gan. Um, vēl kontaktēsimies ar ēnu referentiem un tad arī vienosimies nu, nevajag, nu, tad mēs centīsimies arī virzīties uz priekšu. Līdz ar to šis balsojums ir, tā teikt, ats, atcelts jeb noslēgts un varam virzīties uz priekšu. Lielas paldies par jūsu uzticamību. Astotais darba kārtības punkts. Ziņojums, itras ziņojums, atzinuma projekta, tātad Kokoviča kundzes atzinums. 33. grozījums, Rodrigas kunga grozījums ir ticis atsaukts. Nu, var sākam darbu. Pirmais grozījums, kurš ir par? Pret atturas pieņemts. 43. grozījums par pret atturas pieņemts. 3. par Varbūt tās dāmas un kungi pēdējās rindās lobbyisti, kuriem vēl pēdējā nedēļā būs daudz ko darīt, varbūt tās savu, tā teikt, Lūdzu, ja jūs vēlaties sarunāties, tad izejiet ārā, lai mēs varētu nobalsot par Kukoviča kundzes atzinumu. Trešais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Noraidīts. Otrais grozījums par? Pret? Atturas noraidīts. Pieci. Pirmā daļa. Par? Pret? Atturas pieņemts. 5-2 par pret. Atturas nav skaidrs, balsosim elektroniski. Piektais grozījums, otrā daļa, sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 31 par, 30 pret, līdz ar to knapi pieņemts. Septītais grozījums, pirmā daļa, pret, atturas noraidīts. 8.1. Anna Rosbach grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. 11. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. 11.2 par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas noraidīts. 13. par pret pieņemts. 14. Pārbaudīsim 13. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums par. Pret. Arī nav skaidrs, balsosim par 14. grozījumu elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 par, 32 pret, 1 noraid, atturas, līdz ar to noraidīts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa. 15 grozījumi par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts Nav skaidrs. Balsosim par 16. elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 17. Pret. Atturas pieņemts. 19. Pirmā daļa par. Pret. Atturas noraidīts. 18 vietas par pret noraidīts. 20. 1 pret atturas pieņemts. 18. 2 par pret atturas noraidīts. 23. par pret atturas pieņemts Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 23. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 24. pret atturs noraidīts. 25. par pret atturas pieņemts. 28. Pārbaudīsim elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Viss pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts Pieņemts. Pārbaudīsim vēl vienreiz. Nesmu pārliecināts. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Diemžēl vēl vienreiz. Elektroniskais balsojums par 28 grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 27. par. Pret. Noraidīts. 28 par. Pret. Atturas. Šķiet, ka pieņemts. 36. par. Kurš ir pār 38 grozījumu? Pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 38. grozījumu. Sāksim balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 38 pār, 28 pret, līdz ar to pieņemts. 38. grozījums par pret Šeit piedalījās balsojumā tikai seši kolēģi, līdz ar to es šeit varētu arī pārtraukt šo darbu. Tātad vēl vienreiz 38. grozījums. Kurš ir par? Pret. Atturas pieņemts. 39. Par. Pret. Atturas pieņemts. 40. Par. Pret. Atturas noraidīts. 41. Par. Pārbaudīsim 40. grozījumu. Referente vēlās redzēt šo balsojumu, vai visi ir nobalsojuši elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 42. par. Pret. Atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim 42. grozījumu elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 44. par. Pret. Atturas pieņemts. 45. par. Pirmā daļa. Pret. Atturas noraidīts. Otrā daļa. Par. Pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim 45. grozījumu otro daļu elektroniski. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 47. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim 47. grozījumu elektroniski. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši. SD politiskā grupa, diemžēl, kā kolēģis vai kolēģi pa daudz nobalsojuši. Tagad pareizi. Noraidīts. 46. Par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim 46. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 48. grozījums pirmā daļa par. Pret. Atturas noraidīts. Lā, protams, varam pārbaudīt. Labprāt, vai visi ir nobalsojuši? Vēl vienreiz jānobalso par 48. grozījumu pirmo daļu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa, 48. par, pret, atturas pieņemts. 51. par, pret, atturas pieņemts.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 atturas. Pieņemts. 56 divi. Pārbaudīsim 58 viens. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad 46 pār, 18 pret, 1 atturas, 56, 2 pār, pret, atturas pieņemts. 56, 3 pār, pieņemts. 57 pār, pret, pieņemts. 58 pār, pret, atturas pieņemts. 59 pār, pret, atturas pieņemts. 60 pār, pret, atturas pieņemts. 61 par, pret, atturas pieņemts 63 par, pret, atturas pieņemts 64 par, pret, atturas pieņemts 65 par, pret, atturas pieņemts 66 par, pret, atturas noraidīts. Tad mēs varam arī pie mutiskā grozījuma arī pievērsties Olskūgas kundze, Hauga kundzes Tas arī ir ierakstīts jūsu, tā teikt, balsošana. Nē, diemžēl nav sarakst, eh, šajā balsošanas sarakstā tas minēts budžeta iestāde, tā tad vienkārši svītrots. Ja vēlās, eh, tā teikt, to atbalstīt šo grozījumu, tad lūdzu balsojiet. Kurš ir par? Pret? Atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. 69 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 69. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 70. Kurš ir par? Pret. Atturas noraidīts. 71. par, pret, atturas, noraidīts. Elektroniskais galīgais balsojums par šo atzinumu projektu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 64 pār, viens nē, viens atturas. Apsveicu atzinuma sagatavotāju Kukovičs kundzi. 18. martā par to balsos ITRE un uh, plenārsēdē visticamāk runāsim par aprīlī par šo jautājumu. Līdz ar to mēs esam nonākuši pie beigām, kas attiecās uz elektronisko balsošanu. Und ich übergebe. Došu vārdu savam kolēģim Brandī kungam, kas pārņems uh, tātad sēdes vadību. Okay, can I ask those that do not want to continue? Varbūt es varētu lūgt tos, kas nevēlas piedalīties sanāksmē vai nu sēdēt klusiņā vai arī doties prom no šīs telpas, un tad mēs varēsim turpināt savu darbu. Un tagad apspriedīsim Umera kunga ziņojumu. Kārtība, kādā jāsasniedz jauno vieglo automobīļu radītos CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam. Došu vārdu Ulmer kungam, vai es varētu lūgt klusumu zālē, lūdzu, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, vārds jums. Anfang. Nu, vienkārši sākšu runāt, neskatoties to, cik tas skaļš viss notiek. Tā tad priekšlikuma mērķis, kā es to iedomājos, un to jūs varat arī redzēt attiecīgajos grozījumos un arī paskaidrojumu raksta, bet pamat princips ir tāds, ka šo izmešu, uh, pasažieru transporta līdzakļu izmešu skaitu varētu, tā teikt, samazināt, bet tajā pašā laikā uh, samērīgi samazināt, sākot ar 2026. gadu. Šeit mēs runājam par 160 gramiem uz kilometru, bet sākot ar 2015. Uh, gadu ir tiek uh, mēģināts panākt 115. Un tad mēs vēlamies vēl augst, samazināt uz 95 gramiem. Manuprāt, šie 95 grami ir ambiciozi. Protams, būtiski sasniegt šo mērķi, lai gan jāņem vērā to, ka tas atspoguļo atspoguļo vislielāko samazinājumu pēdējo gadu laikā, kas attiecās uz koeficientu paaugstināšanu. Uh, ņemot vērā to, ka šie 27% tiek pasamazināti, pa kas attiecās uz mazajiem automobīļiem. Un tas nozīmē lielāks noslogum, noslogojums lielākajiem automobīļiem. Tas nozīmē to, ka ražotājiem, kuriem ir tā teikt prēmijas um, automobīļi, tas, tas nozīmē to, ka šis uh, lielāko automobīļu ražotāji tiek vairāk noslogot nekā mazākiem. Kas attiecās uz lielajiem automobīļiem, nu šķiet, ka ka šeit ir nepieciešams tā izveidot tādu samērīgu stimulu sistēmu, lai izmantot vairāk, um, tā teikt, vidē draudzīgākus dzinējus un arī investētu inovācijās. Tajā pašā laikā es vēlētos teikt, ka šeit uh, vajadzētu iekļaut pēc iespējas plašāku tātad uh, ražotājs un uh, zinātnieks, lai pēc iespējas godīgāk situācija rastos. Es esmu arī pret to, ka, ka mēs būtībā no, nosakam um, klientu izvēli, un kas attiecās uz 2020 superkredītiem, ka tos varētu arī ietaupīt, un ražotājiem tad tiek paredzēta iespēja komisējai paziņot, vai iet, iet, tā teikt, ietaupītie kredīti vai tie var tikt elastīgi arī pierēķināt klāt vai nevar tikt pierēķināt. Bet šis pierēķinājums tikai tad akceptēts, ja kalendārajā gadā ir tik, tikai šie 50% pārsniegti, lai gan, protams, par šo vērtību mēs vēlētu diskutēt. Un pie tam. Uh, Šeit ir nepieciešams runāt arī par transporta līdzekļiem, kuriem tiek piešķirt superkredīti, un kad mēs runājam par šiem 50 gradumiem CO2 uz kilometru vai ar kuriem vismaz 40 km iespējams nobraukt, izmantojot tikai elektropiedziņu. Tādējādi ražotāji būs spiest veikt pastiprināts ieguldījums jaunos zinēju veidos un lai šos zinējus tirgu stimulu sistēma darbosies līdz 2023. gadam. Re, līdz ar to ietaupītie superkredīti vienkārši atkrīt. Lai patērētājiem nodrošinātu iespēju salīdzināt ikvienu ražotāju, ikvienam modelim degvielas patēriņš tiek noteikts izmantojot standartizētu testa procedūru. Nu, esošā Eiropas jauno braukšanas ciklu uh, NEDC, pat laban komisija un citas iestādes izstrādā jaunu šīs procedūras versiju pasaules mēroga saskaņot testa procedūru viegliem automobīļiem nu, tas būs tāds tā kā realitātes atspoguļojums, un tas arī visticamāk arī atspoguļos šo paaugstināto patēriņu, kas būs jā, jāņem vērā. Līdz 2020 gadam, kā ir nepieciešams arī sniegt šo plānošanas noteiktību ražotājiem, tad viens no principiem ir, kā pamatu izvirzīto mērķi 95 gradu CO2 uz kilometru sasniegšanai, tā teikt, izmantot uh, Un pēc tam arī ir nepieciešams arī pielāgot esošo procedūru. Pie tam vēl arī ražotāji, piegādātāji būtu jāmudina certificēt un integrēt automobīļas tehnoloģijas vai tehnoloģiju paketes, ekoinovācijas, kas vēl vairāk samazināt degvielas patēriņu un to tieši saistīto CO2 emisiju daudzim. Līdz šim vēl nepastāv, diemžēl, oficiāli apstiprināts ekoinovācijas, jo apstiprināšanas process ir pārliek ilgs un saistīts ar lielām izmaksām. Līdz ar to šī procedūra neiet pareizajā virzienā. Uh, Un šeit es centos attiecīgo šo vienkāršošanas pricim iekļūt šo tātad, kā piemēram, tehnoloģiju vai tehnoloģiju pa pakašu atzīšanas vienkāršošanu, šo tehnoloģiju kopējas uh, ieguldījums ražotā īpanē emisiju mērķam var būt līdz 7 gramiem CO2 uz kilometru. Līdz ar to viens no piemēriem es, ko es varētu minēt un ko es varētu iedomāties, kas varētu darboties, kā mēs varētu izmantot tā viedo navigācijas sistēmu, tātad, piemēram, iestrādājot hibrīdu mašīnā un, un, ja mēs jau zinām attiecīgo maršrutu, Un bateriju varētu arī uzlādēt, e, piemēram, šo bateriju varētu uzlādēt, tad, kad braucot lejā pa kalnu. Nu, tā varētu arī būt tā vienu tām kon, inovācijām, ko šajā testa ciklā nevarētu pārbaudīt. Nu, es esmu diezgan skeptiski noskaņots, vai šeit ir kaut kāda uh, pievienotā vērtība. Pie tam vēl mēs arī redzēsim, ko tad klienti jeb patērētāji kā dzinēji varēs akceptēt. Es nezinu, vai tas būtu liederīgi jau 2014. gadā iesniegt pārskatīt regulas redakciju attiecībā uz laikposmu pēc 2020 gadu nu, ņemot vērā to, ka būtu vienkārši jāveic negrāk kā 2017. gadā, lai gan tajā pašā laikā rodās jautājums. Ja mēs runājam par CO2 mērķi, varbūt tās eh, nākotnē mēs varētu šo bilances aprēķinu ņemt nu, vienkārši ņemt vērā esošo patēriņu, totālo kopējo patēriņu, jo citādāk tas nav liederīgi, ja mēs kaut šos um, elektroautomobīļus ar tādu tālāk attīstītu bateriju uh, izmanto elektroenerģiju, kas nāk no ogļu, tātad elektrostacijām. Katrā gadījumā es esmu gandarīts, būšu gandarīts par diskusijām, par jūsu grozījumiem, grozījumu priekšlikumiem un cerams, ka būs arī ļoti tāds intensīvs dialogs ar ēnu referentiem. Lielas paldies! Thank you very much, Mr. Ulmer. Then... Lielas paldies, Ulmer kungs. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Sāksim ar Pereljo kungu no sociāldemokrātu partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos pateikties Ulmerkungam par viņa ziņojumu un arī par to, ka viņš ir bijis eh, tik eh, sadarbīgs pieņemot lēmumu par eh, šī darba grafiku. Šis ziņojums ir kārtīgi svarīgs, jo te runa par būtisku darba vietu nodrošinošo nozaru Eiropai, Eiropā. Un iekšējā tirgu šī nozara um, uh, pamazām kļūst uh, vārgāk. Un, piemēram, pagājušā nedēļa par vienu, eh, pagājušā gadu par vienu miljonu ir samazinājies pārdot automobīļu skaits. Savā kās 21 paziņojumā komisija ir atklājusi, ka, lai Eiropas rūpniecība būtu konkurētspējīga, mums ir jāveido stimuli automobiļu ražošanai un laišanai tirgu. Šiem automobiļiem jābūt tehnoloģiski attīstītiem, neradot lielus izmešus. Tas mūsu rūpniecību padarīs konkurētspējīgu, taču mums jāņem vērā arī pieprasījums pēc šāda veida automobiļiem, jo pat labo, pat laba ņemot vērā izmaksas Šīs pieprasījums ir zems, lai panāktu 2015. gada CO2 izmešu mērķus transporta nozarei, kas ir atbildīgi par 20% emisiju, ir jāsniedz savs ieguldījums. Un emisiju mērķis 95 grami CO2 šis mērķis, kas tika izvirzīts 2009. gadā, bija ļoti ambiciozs. Tas ne tikai sniegs ieguldījumu 2015. gada mērķu sasniegšanā, bet arī uzlabos gaisa kvalitāti un ļaus mums izvairīties no fosilā kurināma. Tāpēc 95 gramu mērķis nebūtu jāatliek malā, un tāpēc mums ir jāveido tādi stimuli ražotājiem, lai viņi ražotu automobiļus ar zēmu izmešu līmeni. Taču mums jāraugās, lai mēs e, neizmantot, ņemot vērā šos mērķus, pieju, kas pamatojas uz sankcijām. Mums jādomā, kādas ir mums iespējas panākt šos mērķus bez sankcijām. Tehnoloģiskajai neutralitātei arī turpmāk ir jābūt ražotāju uzmanības lokā tā viņi jutīsies uh, gandarīt par to, ka viņi samazina izmešas. Protams, jāņem vērā arī tas, cik lielā mērā tas iespējams no tehnoloģiskā viedokļa un uh, kādas ir tirgus prasības pēc eh, jaunajā, jauno tehnoloģiju automobiļiem. Un no šī viedokļa jāraugās arī uz patērētāju aizsardzību. Patērētājiem ir jāiegūst uzticama saulēcīga informācija par CO2 izmešiem. Testa cikli saistībā ar emisijām tika kritizēti un nebija paredzēta elastība. Un šī sistēma arī neatainoja uh, cilvēku braukšanas paradums. Sistēma, kas tika izmantota līdz šim, var par zemu novērtēt īstenos CO2 izmešus un degvielas patēriņu. Un tās varētu arī uh, veicināt tā tehnoloģija, kas nenāk par labu no izmaksu viedokļa. Es augstu vērtēju komisijas centienus starptautiskā līmenī izstrādāt jaunu pārbaudžu tekstu ciklu vēla. Cerams, ka tad arī tas mainīs braukšas parādumus un cerams, līdz 2014. gadam nāksim klājā ar šādu veidu jauno ciklu un tad to varēs īstenot no 2017. gadā. Lai arī kas notiktu komisija, ietekmes novērtējumi ir būtiski svarīgi, ja vēlamies gūt ieskatu par to, kāda mums būtu jāpieņem pieeja. Uh, pārējais eh, regulas eh, ziņā, grozot pašreizējo regulu, kas ir spēkā. Es saprotu, ka tas varētu radīt problēmas dažiem eh, saistībā ar pašreiz spēkā esošajiem pārbaudas cikliem. Taču komisija te balstās uz uh, korelācijas tabulā. Tās tad ataino tos pašus samazinājumu līmeņus. Manā skatījumā šīs, šīm jaunajām tabulām nevajadzētu kropļot tirgu, radot īpaši izdevīgu situāciju dažiem ražotājiem. Paldies! Thank you, Mr. Per Paldies, Perilju kungs, tagad vārds Dēvis kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Priekšsēdētājiem. Sākumā es gribētu uzteikt automobīļu nozārs tehnoloģisko sasniegums. Es domāju, progress nesenā pagātnē ir bijis ļoti liels. Mēs par šo progresu spriedām 2007.-2008. gada. Un uh, toreiz industrijas pārstāvjums teica, ka daudz viņi sasnieguši saviem spēkiem. Un uh, toreiz plānotais šita nepieejams. Uh, 160 gramu par kilometru, tāds bija mērķis toreiz, 2007. gadā. Un tagad nosēra apmēram 130 grami vidējās emisijas. Protams, šis pasākums ir svarīgs, ņemot vērā klimata globālo sasilšanu, bet arī Eiropas pilsoņi varēs turpmāk eh, braukt ar zemākām izmaksām salīdzinājumā ar pagātni. Turklāt viņiem nekas nav jāpiemaksā par šiem jauniem automobiļiem. Mums tik teikts, ka šādi pasākumi pa palielinās eh, automobiļu cenu, bet patiesībā tā nav bijis. Nu, vismaz tā to apstiprina Eiropas automobiļu ražotāja asociācija. Uh, Lielā mērā tas ir eh, pašreizējā uh, konkurences situācijā strādājošā uh, sektora ziņā dēļ, ja tā valda liela konkurence. Tātad daudz jau ir sasniegts, taču daudz vēl ir ceļš, liels ceļš vēl ejams. Un šis zemākais mērķis ir skaidrs rā, vēstījums, kas ir nozarē jāsasniedz, te arī finanšu direktoriem jāņem vērā ap savu pie. 2007. gadā mēs izvirzījām 95 gramu ideju. Tad parlaments nāca klājā ar pašinstīvas eh, pirms likumdošanas eh, procedūras ziņojuma. Patiesībā ļoti nedaudzi eh, cilvēki apšaubīja šo mērķi, jo mērķi pat Pat ražotāji paši to diezgan ne, neapšaubīja. Tiek uzskatīts, ka līdz 2020. gadam, izmantojot eh, tradicionālās tehnoloģijas, to var panākt. Un, uh, detaļu salicēji patiesībā būs tikai priecīgi par to, ka viņu ražošana, viņu ražotās preces tiks pirktas. Uh, bet nu jau ir pagājuši daži gadi, ir pienācis brīdis raudzīties uz nākošo ilgtermiņa mērķi, piemēram, par 2025. gadu. Mēs varbūt varētu atteikties no šīs pieejas visu laiku, izvirzīt jaunas mērķus, taču pat laban Tas ir labākais uh, vadmotīvs visiem, kas strādā šai nometnē. Te nav runa tikai par uh, emisiju samazināšanu, bet arī par uh, degvielas efektīvu izmantošanu, izmantošanas palielināšanu automobiļos. Es uzskatu, ka 70 grāmu mērķis līdz, mērķis līdz 2020 gadam ir sasniedzams, un tas mums tagad būtu jāreklamē, lai pēc trim, četriem gadiem izvērtēt pašreizējo tehnoloģijas situāciju. Runājot par superkredītiem. Es domāju, superkredītiem arī ir sava loma. Es domāju, nozarei mums ir jāsniedz in, stimuli par to, ka tā attīsteļ uh, zemu izmešu tehnoloģiju. Skaidrs, ka nākotne nav. Pavisam paredzama. Jautājums, kā mēs to varētu darīt? Mēs varētu sniegt atbalstu vai kaut kādas regulējošas instruments, lai to stimulētu. Tātad superkredītiem ir savu nozīmi, taču tā nedrīkst būt tāda, ka tā kropļotu emisiju sasniegtā mērķa uh, iegūstamos labums. Es zinu, ka kolēģis ir atklāts, gatavs sarunām, taču šāds sots būtu pārāk tāds. Un tagad komentāri par testa ciklu. To ir grūti aptvērt un patiesībā nevar paredzēt, vai mēs te panāksim sekmes. Es gribētu zināt, kā situācija attīstīsies. Taču tiek ziņots, ka emisiju samazinājums ir sasniegs un tas tiek certificēts, apstiprināts, taču tas neataino uh, samazinājumu emisiju ziņā reālos braukšanas apstākļos. Un, protams, ka rūpniecības nozare ievēro šos noteikumus, izvirzītos mērķus un spēlē pēc mūsu noteikumiem. Taču, ja šī spēle ir saistīta ar kaut kādu uh, kādām viltībiņām, piemēram, paņem uh, detaļas tādas nos no automobīļus, uh, kas uh, palielina bērzi, piemēram, spogulīšus noņem. Nu, ir tādi vienkārši triki, kas tiek izmantoti, lai uh, rādītāji būtu labāki automobilim. Pat tiek izmantotas dators automobilī šai ziņā. Taču rezultāti ir tādi, ka tie nav uzticami, te ir savu veidu krāpšanās. Globālais testa cikls tiek pārskatīts, vai no tā būs uh, liels labums, nezinu, bet nu jāparaugās nākotnē. Tikmēr mums ir tiesību akti, un tiek aicināta komisija pārskatīt šīs testa procedūras, un es domāju, mums būtu jāspēj definēt tās procedūras, kas ir jāizno pēc iespējas striktā. Kā mēs to darīsim, paskatīsimies, kādi iesniegt grozījumi, taču mums ir jānodrošina, ka teksta ciklā tiek atainoti reālie braukšanas apstākļi, uh, un ka mēs novēršam kaut kādu krāpšanās iespēju un šo tiesību aktu padara mūsu tiesībāk. Paldies, paldies, Devi kungs. Mm, jā, automobiļi un testēšana šie tāda savāda kombinācija. Harms kundze, paldies. Jā, protams, ļoti interesanti, Devis, ka jūs atgādināt, kā šī direktīva, ko mēs, par kuru mēs diskutējam un par kuru mēs arī balsojam pirms pāris gadiem, ka autoindustrija vienmēr argumentēja, ka jebko, ko mēs šeit pieprasam par, saistībā ar energo, efektivitāti un videi draudzīgām automa, automašīnām, ka visas šīs prasības ir pārāk dārgas un arī šīs tehnoloģijas vēl aizvien nav tā teikt, piemērojams. Lielas paldies, ka jūs to koriģējāt. Jā, tas bija izdarāms un tas arī nebija tik dārgs. Un mēs jau šo mācību ieguvām pēc pāris mēnešiem, tad, kad nobalsojām par šo direktīvu, tad, kad automobīļu tirgu Eiropas uh, mērogā mēs to varējām novērot. Es esmu diezgan tā teikt. Um, labprāt redzētu, vai nākamajā diskusijas ciklā par CO2 izmešiem automobīļu sektorā, vai mēs kā Eiropas parlaments būsim tā teikt rezistentāks pret šiem ļoti labi pazīstamiem argumentiem, un varbūt tās arī parlaments būs arī tā teikt drošāks aizstāvēt savas intereses, ko mēs arī vēlamies aizstāvēt līdz ar šo direktīvu, tīpaši jau patērētāju aizsardzību no neefektīviem automobīļiem. Mums patiešām vajadzētu patērētājs aizsargāt un arī samazināt importu atkarību no naftas, un tas arī ir viens no Eiropas galvenajiem mērķiem. Un ņemot vērā esošo situāciju pasaulē, to nevajadzētu aizmirst. Uh, rudenī mēs arī saņemsim no IPCC nākamo vīdes ziņojumu, un līdz ar to mēs nevaram vienkārši tā paļauties tikai uz uh, tātad paļauties vai jeb uh, kaut, kaut ko vienkārši palaist garām šajos klimata pārmaiņu kontekstā. Un es domāju, ņemot vērā šajā diskusijas starp industriju un politiku un patērētājiem, šeit ir jautājums par nākotnes ilgtermiņa uh, um, konceptu, un tīpaši par automobīļu industrijas nākotni. Ko Eiropas automobīļu industrija, ko tā varēs nākotnē labāk pārdot? Šis arī ir jautājums, viens no diskusiju galvenajiem jautājumiem. Manuprāt, šeit vajadzētu videi draudzīgus automobīļus ražotājs, kas, ko būtībā pieprasīs tirgus Un ja mēs konsekventi arī virzīsimies uz priekšu šajā jautājumā, es domāju, ka mēs arī sasniegsim rezultāts. Kas pašlaik ir uz mūsu galda, ir tas būtībā šī diskusija par mērķi, kas jau ir iekļauta direktīvā, tātad par vidējiem, tātad vidējām robežvērtībām CO2 izmešu gadījumā līdz 2020 gadam cik es uh, to saprotu, tad uh, šeit neviens neapšauba šos 95 gramus uz kilometru, ka tos vajadzētu kaut kā saistošus padarīt. Tas būtībā ir. To komisija arī tagad mēģina panākt. To, ko es varu novērot, kad Ulmērs prezentēja savu ziņojumu, šeit netiek apšaubīts mērķis. Uh, bet gan šeit ir jautājums par superkredītu apiešanos, jo ņemot vērā to, ka šīs attiecīgās normas tiek novājināts un ja to, kā Ulmers uh, Uh, atspoguļoja, tad neuzskatu, ka šī 95 gramu mērķis vidējais, tā teikt, rādītājs Eiropas Savienības līmenī varētu tikt sasniegts. Ulmer kolēģis iero, Ulmers ierosina superkredītus paredzēt plašākam uh, automobīļu mērogam un arī šo reizinātāju palielināt. Un tas rada arī iespēju, ko es uzskatu, ka tas ir diezgan nekaunīgi šajā priekšlikumā. Uh, šeit šo superkredītus, tā teikt, ietaupīt un arī pat pārdot. Tas nozīmē to, ka šis 2020 mērķis tikai kaut kā četrus vai piecus gadus vēlāk var tikt sasniegts, un tad tas patiešām ir e, diezgan liela pretruna otrajam e, jautājumu lokam, ir tīpaši, ja mēs runājam par 20, 25 mērķi, ka mēs vēlamies šeit iekļaut tādu saistošu mērķi, un šajā gadījumā es uzskatu, ka Deivis uh, ir pārāk ambicios pēc manas izpratnes, un šeit uh, Deivis arī ierosināja šo 70 grāmus. Protams, par to var diskutēt, bet mana politiskā grupa uzskata, ka līdz 25. gadam vajadzētu paredzēt mērķi, kas būtu 60 grami. Šis ilgtermiņa mērķis, ka mums par to vajadzētu diskutēt. Es uzskatu, ka šis mērķis ir diezgan būtisks, jo mēs esam guvuši mācību, ka saistības un plānošana saistība un politiskais regulējums, ir tīpaši, ja mēs runājam par auto, automobīļu industrijas, tātad ietvar izveidošanu, kas attiecās uz testa cikliem, tad es uzskatu, ka testa cikli Eh, mēs ar šiem testa cikliem vēlamies vienkārši reglamentēt attiecīgos aspektus, un būtu labi, ja mēs vēl izstrādāt pēc iespējas ātrāk, labāku, efektīvāku testa ciklu procedūru. Ir, es uzskatu, ka šeit pašlaik uh, varētu paredzēt labākus, efektīvākus testa ciklus procedūras, un mums nevajadzētu šeit kaut kādā veidā uh, Uh, novēlot visu šo procedūru un mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk izstrādāt šo labāku teksta ciklu, tīpaši tas ir svarīgi patērētājiem. Mrs. Harms, next. Paldies, Harmas kundze. Tālāk Martins Kananans lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, man te tāda jau deja vu sajūta rodas, jo daudz kārt jau pagātnē esam runājuši par um, automobiļa emisijām, bet nu labi, paturpināt atkal šīs debatas. Vēlos pateikties Tomasam Umeram par viņu lielisku uzrakstīto ziņojumu. Katrā ziņā augstu vērtēju viņa lēmumu pieturēties pie komisijas oriģinālā priekšlikuma 130 grāmi no 2015. gada, 95 grāmi no 2020. gada. Šie ir mērķi, kurus rūpniecība, rūpniecības nozara atzīst par īstenojumiem, taču te mums tomēr sev būtu jāatgādina, ka tie ir vidējie eh, mērķi, uh, ražotāju eh, visai, eh, visam produkcijas spektram. No vienas puses mums ir jāstimulē ražotāji, lai viņi ievērotu šādus mērķus, taču no otras puses mums jāstimulē arī patērētāji, lai viņi vēlētos šādus automobiļus pirkt. Pēdējā, pēdējos gados esam ievērojuši uh, Uh, tendenču maiņu patērētāju uzvedībā saistībā ar degvielas izmaksām. Taču patiesībā nav daudz uh, Eiropas ražotāju, kas uh, gūst peļņu pēdējos gados. Mazie ražotāji zaudē peļņu, bet lielie, kas uh, ražo automobiļus ar lielu emisiju līmeni, tie ir tie, kas pe nes peļņu. Uh, un automobīļi tiek importot no Korejas un no citām trešām valstīm. Ja mēs eh, te, iestājāmies par šo regulu, tad tas ir labi, taču neiedomāsimies, ka ražotāji ar to tikai vinnēs. Regula par vienīgo mērķi izvirza mm, noteikumu uh, noteikšanu līdz 2020. gadam. Mūsu mērķis bija līdz 2020. gadam uh, izvirzīt skaidru situāciju, mm, tad nav jēgas to atkal mainīt. Tas mazliet noteikti. Un tagad kādas detaļas šajā priekšlikumā izņēmumu, piemēram, mēs jau īpaši augstu vērtējam referenta priekšlikumu ieviešē regulā uh, Uh, izņēmumu mazajiem ražotājiem, kas gadā saražo mazāk par tūkstošu jauniem automobiļiem. Fakts ir tāds, ka šādu mazo video uzņēmumu Eiropā uh, ir tik maz, ka viņi nekādā milzīgā apjomā neietekmē tirgu. Tātad mums ir jābūt atbildīgiem pret, par šiem mazajiem vidiem uzņēmumiem jārīkojas attiecīgi. Tas pats attiecas uz izņēmumu attiecībā uz nišu. Mēs augstvērtējam, ka eh, referents eh, arī ierosina šo komisijas priekšlikumu paildzināt izņēmumu līdz 2020 gadam. Un komisija arī ir sapratusi savā regulas priekšlikumā, ka eh, regulē ir jābūt tādai, lai tā būtu elastīga at atkarībā no ražotājiem. Un tagad runāju par testa ciklu. Man nedaudz uztrauc šis priekšlikums ieviest jauno standartizēto testa procedūru pēc iespējas drīzāk. Pašreizējie mērķi ir stingri, tomēr panākami. Mums ir jābūt piesardzīgiem, nemainot spēles noteikumus uh, uh vidusposmā bija paredzēta viena te, viens testa cikls un tagad citas, un līdz ar to tas uh, radīs atšķirīgs rezultāts atšķirīgiem automobiļiem. Varbūt 2020. gadā mēs varētu mainīt šo ciklu, kad tiks izvirzīti jaunie mērķi. Es domāju, pat labāk es aicinātu būt piesardzīgiem un eh, pār, pārāk neievies šo jauno ciklu. Tas pats attiec uz priekšlikumu svītrot pārskatīšanas klauzulu mērķiem pēc 2020. gada un mm, uz 2017. gadu. Es domāju, ka ekonomiskā krīze mm, vēl būs visu uzmanības lokā turpmākos gadus, un mums jāskata Eiropas automobīļa ražotāja globālā tirgus kontekstā. Tā tad iestājos par ilgtermiņa mērķiem, taču tā, tie ir jāievieš ar attiecīgu ietekmes novērtējumu, apzinoties, kāda būs ietekme uz ražotājiem. Uz tehnoloģiju paldies, ka kungs Rosī kungs būs pēdējais runātājs ēnu referentu vārdā. Sī, grazie, prezidente, jo apprezzato molto l'intervju. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, es eh, atbalstu kolēģa Kalanan teikto. Es uzklaus, dzirdēju diezgan dīvainas lietas šeit. Par Illo kungs teica, ka uh, industrija piedzīvo krīzi un ka daži ražotāji pat uh, ir spiesti slēgt savus uzņēmumus un ka tagad uh, tiek uh, prasīts atkal veikt ļoti dārgus uzlabojumus ražotājiem un uh, viņi neko, mēs no tā neko neiegūst. Uh, Priekšsēdētājs saka, ir uh, šķiet problēmas ar tulkojumu angļu valodā. Tagad viss ir kārtībā. Labi, lūdzu, turpiniet. Kā jau es teicu, protams, referentam ir bijis jāņem vērā dažādu grupu viedokļi un jārod kompromis, bet jāsaka, ka viņš diezgan mīkstina šo negatīvo situāciju, kurā atrodas automobiļu ražotāji. Uh, un šīs uh, izmaiņas, lai noteiktu mazo ražotāju definīciju, tātad šeit ir 500 uh, automobīļu, nevis 1000 noteikts kā slieksnis. Mēs joprojām runājām par nišām, kam nav nekāda liela ietekme. Bet varbūt, ka tieši šie mazie ražotāji var vairāk uh, tērēt inovācijām nekā lielie uzņēmumi, kuros ir tūkstošiem strādājošo un cita veida ražošanas metodas. Ja tiek eh, ražotas vieglās krāvas automašīnas ar ļoti nelielu peļņu, tad tieši šie uzņēmumi tiks slēgti Eiropā. Un es, protams, ļoti saprotu, ka kolēģi no zaļo grupas ļoti uh, Uh, vēlas atbalstīt uh, velosipēdu un elektromobīļu izmantošanu, bet uh, runājot par citiem uzņēmumiem, tad jāsaka, ka šajos uzņēmumos tiek pasliktināti darbinieku darba nosacījumi. Mēs Līdz ar to ne tikai samazinām emisiju apjomu, bet konstatējam, ka tiek samazinātas arī strādājošo algas šajā nozarē un ka uh, iznāk tā, ka strādniekiem ir jāsamazinās, jāsamierinās ar algas samazinājumu, lai saglabātu darba vietas. Protams, tiek teikts, ka a, automašīnu cenas nav pieaugušas, bet tas ir noticis tādēļ, ka ir samazinājušās algas šajā nozarē, lai a, samazinātu ražotāju izdevumus. Es uzskatu, ka mums ir uh, jāmaina šis mērķa datums uh, nevis 2014. bet 2017. gads un ir jāpārskata arī superkredīta izmantošanas nosacījumi. E, manuprāt, referentam būtu jāprasa pagarināt termiņi šo ļoti stingro emisijas normu ieviešanai. Uh, esmu gatavs uh, šo jautājumu apspriest arī turpmāk, jo automobiļu ražošanas sektors piedzīvo ļoti grūtus laikus šobrīd. Protams, mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir automašīnas, bet uh, šajā sektorā ražo ne tikai automašīnas, bet ir arī netiešie piegādātāji, kas ražo krāsas un vēl uh, citus materiālus, kas ir nepieciešami automobiļu ražošanai, un patiesībā mēs runājam par miljoniem strādājošo, un ja tiek samazinātas automobīļu cenas, vai mēs pieprast mūsu dēļ šīs izmaksas palielinās, tad tā rezultātā samazināsies strādājošo algas. Un tādēļ es gribētu vērsties pie uh, referente, varbūt mēs nevaram uzspiest neko dalībvalstīm, tad mēs varbūt varētu uh, mudināt, rosināt. Protams, ir ļoti labi izmantot elektromobiļus vismaz uh, pilsētās, bet tai pašā laikā dalībvalstīm būtu jānodrošina arī pietiekams uh, skaits uzlādēšanas staciju, jo elektromobīļus ir jāuzlādē, citādi ar tiem nevar braukt. Paldies, Rosīkungs. Tagad Man ir ļoti garš runātāju saraksts, 11 cilvēku, kuri vēlas piedalīties šajā debašu kārtā. Mums jau sāk pietrūkt laika, tagad divas minūtes katra. Pāž, Mr. Pornio, Mr. Kramer, Mr. Lise, Mrs. Westlund, Mr. Schlitter, Mrs. McGavin, Mr. Florence un Mr. Saber. Um. Es nolasīju runātāju sarakstu. Uh, Es vēlētos līdz ar to runātājs araks noslēgt, un tagad vārds Graustets kundzei. Divas minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu, ka mūsu kolēģa Tomasa Ulmera uh, ziņojums ir pareizi ievirzīts runājot par 95 gramiem izmešus uh, kilometri līdz 2020. gadam. Es uzskatu, ka varētu vēl pārskatīt jautājums par uh, stimulu sistēmu. Šeit ir uh, referents runā par, inve par investīciju stimulēšanu autorūpniecībā, lai samazinātu CO2 izmešus, bet manuprāt šis priekšlikums ir pārāk sarežģīts un nav tehnoloģiski neitrāls. Uh, jo tikai atsevišķas kategorijas uh, novatorisko automobīļu tiktu iekļauti šajā sistēmā. Es uzskatu, ka tas ir jāpārskat. Tālāk par uh, regla, uh, likumdošanas pārskatīšanu pēc 2020. gada. Manuprāt, Umerkungām būtu jāprecizē sava nostāja, jo ir runa par uh, tiesību aktu pārskatīšanu pēc 2020. gada, un tad viņš saka, ka vēlākais līdz 2017. gada 31. decembrim. Es uzskatu, ka šī pārskatīšana nebūtu jāuzsāk pirms 2017. gada. Manuprāt, ir vispirms jāievieš testa cikls un jāsaņem pirmie izvērtētie rezultāti, un jāsaka, ka arī uh, Uh, inovāciju uh, ieviešana uh, ir ilgs un neskaidrs process, un manuprāt, šie, šie likumdošana nebūtu jāpārskata pirms 2017. gada. Es par šiem diviem punktiem iesniegšu grozījums, jo uzskatu, ka ir jāpārskata teksts šajos punktos. Liels paldies, Grostets kungs, Lainen kungs. Jā, mums vajadzētu vispirms pa vienu, pa tā teikt, pārpratumu paskaidrot. To, ko mēs šeit darām, ir nevis, ka mēs vēlamies sodēt autoindustriju vai kaut kādas mīnuspunktiņas šeit dot, bet tieši pretēji mēs cenšamies Eiropas autoindustriju tā teikt, noturēt inovāciju, tā teikt, un arī konkuri, konkurences spējas uh, augstākajā punktā, uh, kas attiecās Uh, it īpaši arī Ķīna un Japāna un arī Koreja, tā autoindustrija, mēs arī redzēsim to, ka mēs novērosim globālās, uh, tā teikt, globālo konkurenci un arī pieredzi pēdējo gadu laikā, ka ambiciozi tā tad. Uh, ambiciozi tiesība akti vairāk vai mazāk bija tā kā palīdzība autoindustrijai, nevis kaut kādi mīnuspunkti vai sodi. Uh, Nu, nu, vairāki šeit kolēģi minēja to, ka mēs vēlamies šeit kaut kādā veidā sodīt autoindustriju. Nu, nav tas tieši tā. Uh, Tad, kad mēs 2010. gadā izvērt, tātad nolikām šās attiecīgās robežvērtības, un bija līdzīga diskusija, un realitāte arī parāda to, ka auto industrija ir labāka nekā mēs toreiz šī, šīs attiecīgās normas izstrādājam. Tā kļūst aizvien labāk, un arī nākamajos gados tā kļūst labāka, jo mēs pašlaik esam tajā laika posmā, kur tiek izmantots ļoti daudz, tā teikt, pārējais tehnoloģijas kur, piemēram, dzinēju attiecīgā tehnoloģija tiek uzlabota. Nu, dzinēja tehnoloģija tika pirms simts gadiem izgudrota, bet at attīstās tālāk. Uh, Un tagad mēs um, varam novērot inovācijas, kas visticamāk nākamajos desmit gados tiks uh, vēl tālāk attīstīt, un viens no galvenajiem mērķiem ir šīs tehnoloģijas laist tirgu, un ne tikai, lai uzlabotu, tā teikt, uh, vidi mūsu pasaulē, bet arī, lai nodrošinātu autoindustrijas eksistenci pasaulē. Un viens no galvenajiem principiem ir šī bateriju tehnoloģija, hibrīda tehnoloģija. Un es esmu par to, ka mēs izstrādājam ambiciozu mērķi. Mums ir nepieciešams mērķis 2025, un industrija to ļoti labi apzinās, ka šis mērķis arī to ir būs, un būtībā industrija pat gaida šo, šo mērķa formulēm, kas attiecās uz kredītiem, stimulu sistēmām. Principā, jā, tos varētu atbalstīt, bet ne jau, lai novājinātu attiecīgos mērķus. Jo, piemēram, šis trešais faktors, tas iespējams ir pārāk augsts uh, skaitlis, un uh, līdz ar to tas būtu arī viss. Madam Lepāri. Paldies, Lenenkungs, Lepāšs kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs man, mans viedoklis saskan ar uh, Jolainena teiktos, svarīgi ir nodrošināt ilgtspējīgu automobīļu ražošanu un uh, nodrošināt CO2 izmešu samazināšanu, un šīs divas lietas jādara vienlaicīgi. Manuprāt, ir absolūti nepieciešams izvirzīt tālajošus, drosmīgus mērķus, bet reālus tai pašā laikā. Ko es gribu ar to teikt? Ir jānodrošina, lai uh, šie koeficienti attiecībā uz uzņēmumu ieguldījumu ir jānosaka balstoties uh, uz konkurences nosacījumiem, ir jāizvir, jāsaglabā vērienīgi mērķi un jau šobrīd ir jānosaka arī prasības periodām pēc 2020. gada, jo šai rūpniecības nozarē ir jāspēj prognozēt attīstība ilgtermiņā. Un es uzskatu arī, ka ir šī pārskatīšanas klauzula nepieciešama. Uh, Un mums eh, ir jāraugās, lai nebūtu tirgus kropļojumi, lai mēs nepanāktu pretējo tam, ko vēlamies. Tāpat ir jābūt eh, pieejamiem eh, jaunākiem datiem, nevis par 2006, bet 2009 gadu, un testa ciklam ir jābūt pieskaņotam reālai situācijai, lai labāk informētu pircējus un lai, arī, lai nodrošinātu mūsu izvirzīto mērķi samazināt siltumnīcas gāžu izmešus. Paldies! Lebāžas kungs, tagad Barņiekungs. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, saka Pārņokungs, um, strādājot pie šī regulējuma, uh, jāpaturprātā, ka mēs nevēlamies sodīt automobiļu rūpniecību, bet gan dot tieši trumpjus šās industrijas rokās, lai tā spētu aizsākt aizsargāt uh, savus patērē uh, klientus un arī palīdzēt cīnīties pret klimata pārmaiņām un arī, lai varētu rast risinājums, kas palīdzētu nākotnē ražot tīrus automobīļus. Uh, un arī šem, šim regulas projektam ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem automobiļu ražotājiem pēc 2020. gadu. Tagad pāris komentāri. Tas eh, mēs vēlamies, lai 2020. gadā šie nosacījumi automobiļu eh, ražotājiem balstītos uz uh, liederības kritēriju un eh, lai varētu veikt aprēķinus balstoties uz jaunākiem datiem par automobīļu parku 2009. nevis 2006. gadā. Un pēc 2020. gada mēs vēlamies, lai būtu visiem ražotājiem noteikts vienots CO2 izmēršu mērķis, un mēs vēlamies, lai uh, pārskatīšanas klauzula tiktu noteikti 2014. gadam, nevis 2017. gadam, un mēs arī iebilstām pret superkredītu lietošanas termiņu pagarināšanu, kā to ierosina referents, jo pretējā gadījumā tas vājinātu mūsu izveidoto mehānismu un arī nebūtu eh, ap, apdraudētu 2020. Mērķi, gadu mērķu sasniegšanu. Hogers Krāmers tagad. Uh. Lielas paldies! Umer kungs katrā gadījumā ir izstrādājis ļoti labu um, priekšlikumu, un es domāju, balsoties uz šo priekšlikumu, mēs varētu arī virzīties uz priekšu ar darbu. Es tikai vēlētos teikt, ka, uh, ka š, uh, kas attiecās, šeit varētu būt tieši paši nosacījumi, kā arī uz kravas vieglajiem automašīnām. Šeit nav nekāda automātiska saikne, saikne starp CO2 un uh, tirgus veiksmes stāsti. Uh, Jā, ja jūs sakat, ka, piemēram, šeit ir e, ambiciozi mērķi, varētu palīdzēt, e, tā teikt, veiksmums tēstāties, es varētu teikt, ka tieši ir um, pretrunā, jo būtībā tie vidēji draudzīgākās mašīnas ir, jeb tiem ražotājiem vislielākās problē ekonomiskās problēmas. Un šeit mēs atkal izstrādājam kaut kādus mērķus, kas jau ir būtībā uz robežas par to, kas fizikāli ir iespējams, it īpaši, ja mēs runājam par dzinēju motēriem. It īpaši šeit es arī atsaucos skatos uz to pēc 2020 situāciju, jā, Lainan kungam ir taisnība, bet tas pats arī attiecās uz elektromotoriem, ko pēdējo gadu laikā nu, attiecīga autoindustrija cenšas šo individuālo mobilitāti, tā teikt, veicināt, bet beig beigās ir tik un tā izgāzušies. Šeit uh, nav, tā teikt, attiecīgie pluspunkti, novērojumi, ka šīs pārējas tehnoloģija kaut kādu veiksmes stāstu varētu tā teikt, atspoguļot, jo, un ka šeit varētu paredzēt kaut kādu citu tehnoloģiju, līdz ar to mums jābūt piesardzīgiem, ko tad mēs pēc 2020 darīsim. Visu to, ko mēs šodien varētu ierakstīt šajā tiesību aktā, tajā tie ir būtībā politiski vēstījumi, tiem nav nekādi pamatojumi, mēs te varētu jebkādus skaidrus ierakstīt 50, 60 Mēs, protams, varam pēc iespējas ambiciozāk skaidrs ierakstīt, un tādēļ ir diezgan tā neskaidri šo sasaistīt šos skaitļus ar kaut kādu pamatojumu vai arī par to, vai tirgu to vispār var sasniegt. Mums arī nevajadzētu ignorēt faktu, ka visas CO2 tiesība akti, kas tiek piemērota autoindustrijai, tie tiek adaptēti, un, bet, nu, nevienmēr to var salīdzināt, bet mums ir visambiciozākie nosacījumi, ja mēs salīdzinām ar globālajiem tiesība aktiem, ja mēs runājam par Koreju, Japānu, Ķīnu un tā tālāk, mēs to varam pierādīt, ka mums ir visambiciozākie mērķi un arī tiesību nosacījumi, un šeit ir attiecīgi šī, šī robeža samizinās starp kaut kādiem, starp stimuliem un ierobežošanu. Uh, un tādēļ mums vajadzētu ņemt vērā attiecīgi nosacījumi, ja mēs izstrādājam šādu veidu nosacījumus. Pēter Līze. Jā, Finanka. Pēters Līze. Lielas paldies, lielas paldies Ulmer, kolē, Ulmerim par um, attiecīgo priekšlikumu. Tas ir ļoti labs uh, pamats, lai strādātu uz priekšu. Es to varētu atbalstīt. Es esmu par to, ka ekoinovācijas un superkredīti vēl tiek atzīti, bet tajā pašā laikā mums ir arī bažas, par, ka mums nevajadzētu novainot mežas šīs, šos mērķus. To varētu atrunāt tādā veidā, ka šeit tiek. Uh, iekļaut kaut kādu nosacījumu, un es domāju, ka tas arī varētu loģiski atspoguļot šo punktu. Divi punkti ir ļoti būtiski. Pirmais - testa cikls. Vakardien mēs diezgan tāsi diskutējām par dzirga gaļu. Esošā testa cikls priekš uh, vieglajiem automašīnām tas ir tāpatās tā kā. Uh, Uh, ka lazaņā tā vietā, lai ievietot, li uh, izmantot lielopgaļu, tiek izmantot uh, zirga gaļu, un vēl pie tam vēl šeit jāparedz attiecīgās sankcijas. Mums šeit ir runa par Eiropas testa ciklu, ko akceptē globālā pasaule, bet beigu beigās mēs ļoti labi zinās, ka tas nefunkcionē. Mēs ļo, visi patērētāji zin, ka šie attiecīgie rādītāji, nu, neatspoguļo realitāti. Nu, tā nevar būt tāda situācija, jo te mēs būtībā a, maldina mūsu patērētājs. Uh, Un mēs būtībā šeit uh, būtībā melojam attiecīgajiem patērētājiem, un es esmu diezgan uh, dusmīgs un nokaitināts par to, ka mēs jau vairākus gadus diskutējam par to pašu punktu, bet mēs nevirzamies uz priekšu. Beig, beigās pēc 15 gadiem tik un tā nekas nav uzlabojies. Mēs būtībā maldinam patērētājs. Jā, ilgtermiņa mērķi. Uh, Ja mēs, es gribu, lai mēs ierakstam ilgtermiņa mērķus nepārāk ambiciozus, varbūt tā šeit vajadzētu arī pārskatīt, kā tad īsti izskatīsies šie 95 grami, bet es nevēlos atkal piedzīvot to, ko mēs jau vairākas reizes esam piedzīvojuši. Tā tad ir šī ir attiecīgā brīvprātīgā vienošanās, ko, kas netiek ievērota, un tad beig beigās mēs atkal um, atsaucamies uz to, uz ko, par ko mēs vienojamies, bet nu tagad mēs esam nokavējuši attiecīgo posmu, un tagad mēs atkal atkārtojam pārskatīsim šo esošo procedūru. Jā, pēc pieciem gadiem mēs teiksim, nu, ir pa vēlu un tādēļ mēs atkal pēc pieciem gadiem to darīs. Mums ir nepieciešams šis ilgtermiņa mērķis, kuram ir jābūt realistiskiem un lai vismaz varētu novērot kaut kādu virzienu, kur mēs dodamies. Tas ir Veslund. Paldies tagad Veslunds kundze. Paldies priekšsēdētāji. Jā, protams, viegli ir iestikt uh, tehniskos sīkumos, kad mēs runājam par emisiju samazināšanas tehnoloģiju, bet mums ir jāpadomā, kādēļ mēs to darām. Mums ir gluži vienkārši jāsamazina siltumnīca efekta gāzu samazināšana, un transporta nozare lada, rada lielu daļu šo emisiju, un tādēļ tās ir jāsamazina, lai mēs vispār varētu turpināt braukt ar automašīnām un uh, ir jānodrošina, lai katra automašīna radītu mazākus izmešu daudzumu. Es domāju, ka lēmums par 95 grāmu mērķa noteikšanu bija tiešām, uh, tas bija viens no vispievilcīgākajiem, uh, tālijošākiem mērķiem, un tad rūpniecības nozars pārstāvi apgalvoja, ka tas nav sasniedzams. Uh, Bet šis mērķis ir ļoti svarīgs, un, manuprāt, mums ir jāizvirz arī ilgtermiņa mērķi. Es saprotu argumentus par to, ka ir jāpārskata testa cikls, bet tomēr mums ir jābūt ilgtermiņa orientējošiem mērķiem, kurus varētu pēc tam pārskatīt, kad tiktu pie, apstiprināts jaunais testa cikls jo nav jēgas neizvirzīt ilgtermiņa mērķi, un tad, kad ir pieņemts jaunais testa cikls, mēs uzreiz izvirsām ilgtermiņa mērķi, un tad automobīļa industrijas pārstāvi mums paziņo, ka esot par maz laika šā mērķa sasniegšanai. Un mums, protams, ir jādomā par vides aizsardzību. Uh, grūti ir arī attaisnot šo izņēmumu mazajiem uh, ražotājiem. Protams, ir uh, sociāli apsvērumi, uh, norādot, ka lielā, liela automobīļa var radīt lielākas emisijas nekā maz, mazi automobīļi, bet tie, kas pērk dārgas mašīnas, arī var maksāt lielāku cenu. Jā, uh, Šlīterkungs, es uh, gribu teikt to pašu, ko es uh, teicu vakar par vieglajiem krāvas automobīļiem mums ir jādomā, lai automobīļi būtu efektīvi. Mēs vēlamies tos pārdot ne tikai Eiropā, bet arī Ķīnā, Indijā un citvietu. Un uh, tur pircēji negribēs maksāt uh, dārgi, uh, dārgi par uh, degvielas patēriņu. Uh, Es gribu teikt, ka mums ir jāizvirs tā ilgtermiņa mērķi, stingrāki mērķi, jo ja mēs šīs izmaksas neiekļausim šeit, tad mēs maksāsim cit, citreiz un citviet vēl dārgāk Patiesībā automobiļu ražotāji jau ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu šos mērķus, un Francija un Itālija jau ir pārsniegusi. Tur emisijas jau ir zem 130 gramiem, arī 95 gramu mērķis e, nav necik tālējoši. Patiesībā vajadzētu noteikt 60 gramu mērķi pat bez elektroautomobiļu izmantošanas. Un kādēļ mums ir vajadzīgi šie superkredīti, super. Uh, elastīgiem standartiem. Superkredīti, lai sasniegtu nesaistošus standartus, tāda kredīta vispār nav vajadzīga. Ja mēs vēlamies rosināt inovācijas sistēmas izveidu Eiropā, mums ir jānosaka stingrāts standarti, nevis šie superkredīti. Un tagad, uh, ko mēs varam mācīties no zirga gaļas uh, skandāla? Kādēļ mums ir jā? Uh, jāpieļauj šāds testa cikls, kas no, pieļauj krāpšanu. Patiesībā automobīļu reālās emisijas ir 20-30% augstākas nekā uh, konstatēt šajā testa ciklā. Un kādēļ šī sistēma pastāvēs līdz 2021. gadam, kādēļ mēs turpināsim krāpt patērētājus. Mums ir jāaptur šī krāpšana un jāprasa, lai komisija ievieš jauno testa ciklu un nosaka stingrus standartus. Paldies, tā ir vienīgā, tas vienīgais risinājums. Nākošā runātāja Inga eh, Linda Makervan. Jā, es uzskatu, ka mums ir jānosaka šie mērķi. Protams, industrijas pārstāvs sūdzās, ka, ka viņiem trūkstot laika mērķi izpildē, tādēļ mums nevajag kavēties, ir jānosaka šie ilgtermiņa mērķi, lai varētu attīstīt atbilstošas tehnoloģijas. Uh, Es piekrītu visiem, ko teica Līzes kungs un Priljo kungs par šo testa ciklu. Padomāsim no patērētāju viedokļa. Es arī gribēju nopirkt jaunu automašīnu, un es centos salīdzināt izmešu līmeni dažādām uh, automašīnām, un tas praktiski nav iespējams. Ja mēs palūkojamies uz uh, šiem uh, skaitļiem, ko norāda automobīļu tirgotāji, bet pēc tam eksperti saka, patiesībā reālā dzīvē emisijas ir 30-40 grāmu lielākas, un kā tad mēs varam uzticēties šādai sistēmai, kādēļ ir jāmaksā kaut kādi bonusi par šādām mašīnām. Eh, un arī, ja mēs samazin, salīdzinām uh, hibrīdu vai elektromobīļu cenas šeit un eh, ASV, tad mēs maksājam daudz dārgāk. Un es domāju, ka tas ir ļoti steidzam risināms jautājums. To nedrīkst atlikt uz vēlāku laiku. Paldies. Tagad uh, Karls Hainz Florence. Liels paldies, liels paldies Tomasam Ulmeram, liels paldies par to, ka. Uh, ka viņš uh, nav ieklausījies Rosija kunga priekšlikumēs, kas jau jau pārstāstīns ir pār, pastāstījuši. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs uh, priekšlikums, uh, ja projekts, bet uh, kas attiecās uz šo gramu skaitļiem. Uh, nu, Keller kungam jau ir diezgan tāda bēdīga pieredze, jo būtībā mēs varējām arī pieprasīt ambiciozākus mērķus, bet beigu beigās mēs, ņemot vērā visu šo sektoru intereses, nevar, nu, nevarējām atbalstīt. Ja automobīļu industrija būtībā tiek tā kā iepakota vatē, nu, diez vai šī industrija izdzīvos. Mums ir nepieciešams ņemt vērā globālo konkurenci konkurence, un tad tās, tās automašīnas, tie ražotāji, kas ir visefektīvākie, tie arī iegūs attiecīgi pozitīvos rezultātos. Jāsagodīgi, es biju viens no lielākajiem faniem, kur superkredītiem, jo kaut kādā veidā, mm, nu, kaut kādā veidā šeit var arī kaut ko uzlabot, un tādēļ mans, mans priekšlikums būtu šo sepurkredītu sasaistīt ar diviem gramiem. Uh, Nu, vienkārši priešlikums būtu tāds, ka superkredīti nedrīkst paaugstināt vairāk par diviem gramiem, un līdz ar to šis instruments, superkredīts, varētu arī būt diezgan labs instruments, stimula instruments. Tas katrā gadījumā vienkārši vajadzētu atrakstīt šos divus, trīs gramus par ilgtermiņa mērķiem, varu piekrist, bet ne šos, tā teikt, piefiksētos, jeb nofiksētos gramus. Nu, varbūt tās mēs varam teikt, jā, reku ir viens skaitlis, reku ir otrs skaitlis, un tad mēs varam ieskatīties, kur tad mēs nonāksim, jo es jums pasaku, ka beigu beigās autoindustrijas izmantos tos striktākos nosacījumus, jo būtībā uh, Eh, daudz cits eh, valstis var jau saņemt, jau ievēro attiecīgo šos ambiciozākos mērķus, kas attiecās uz testa cikliem. Ja jūs visi aizstāvat testa ciklu un jūs vēlaties paskaidrot saviem bērniem šo testa ciklu, tad jūsu bērni teiks, tēt, kur tad tu strādā, kas tās pamuļķībām? Thank you, Mr. Florence. I gave you extra time. Paldies, Florence kungs, jums piešķīru papildu laiku, lai varētu pateikt vēl pēdējos divus teikumus. Zēberkungs. Jā, liels paldies. Uh, klimata, um, aiz, klimata pārmaiņu mazināšanu vajadzētu pēc iespējas ātrāk sasniegt, un ņemot vērā arī šo starptautisko konkurences aspektu. Viens no būtiskajiem aspektiem ir tas, ka tehnoloģiski, eh, ja mēs tehnolo ar, par tehnoloģiem runājam, tad daudz kas attīstījies un tie tiek arī izmantoti. Ir tīpaši tas, kas tiek izmantots ekonomiski, nu, piemēram, ja dzinējs ir izgudrots pirms simts gadiem un tas ir tik tālu attīstīts. Un mums jāņem vērā šie realitātes aspekti. Mums ir eh, jāņem vērā. Uh, nu, es nezinu, šeit ir nepieciešams labs pamatojums, ka ar šiem tiesību normām patiešām mēs sasniegsim šos tehnoloģiju attīstību. Mums patiešām vajadzētu atrunāt, vai mēs vēlamies CO2 samazinājumu, vai mēs vēlamies attiecīgi degvielas efektivitāti nodrošināt, vai mēs vēlamies kaut ko citu. Nu, tas ir diezgan sarežģīti vienlaicīgi vairākus mērķus sasniegt, jo tas būtībā viens otrs, katra, nu, šie mērķi varētu arī būt pretrunā. Uh, Nu, mums vajadzētu arī atrunāt, kas tad īsti ir šie ilgtermiņa mērķi, bet viens no galvenajiem principiem ir tas, ka, ja tam ir jābūt tehnoloģija neitrālam nosacījumam, jo lai patiešām šīs tehnoloģi, tehnoloģi, šīs jaunās tehnoloģijas varētu arī tikt izmantots. Un arī patiešām ir jāpaskatās šis testa cikls. Šeit ir ja mēs testa, cik, testa ciklus striktāk izveidotu, tad mums jautājums, kur tad mēs nonāksim ar šiem visiem datiem. Un šī kopbilde ir patiešām ļoti būtiska, lai mēs patiešām uh, s, uh, vēlamies izstrādāt attiecīgos nosacījumus autoindustrijai. Nu, nav tā taisnība, ka tas ir izmaksu neitrāli nosacījumi, nu tas ir nekorekti, jo beigu beigās jau par to maksās patērētājs. Mums patiešām ir jāņem vērā to, ja mēs šos attiecīgos nosacījumus striktākus padaram, jo tad beigu beigās šī automobīļa kļūst dārgāk vairāk, un tas arī ietekmēs negatīvi patērētājs. Un līdz ar to mums ir jā, jāsameklē kaut kāds zelta vidusceļš, lai gan mēs runājam gan par klimata aizsardzību, gan arī par uh, attiecīgām inovācijām. Nu, nevar rasties tāda situācija, ka mēs vienkārši paaugstinām cenas, un tas beig beigās negatīvi ietekmē patērētāju. Ne, uh, līdz ar to to nevajadzētu aizmirst. Paldies! Thank you, Mr. Saber. The final... Paldies, Seberkungs, un nākošā runātāja ir Okonī kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, es runāju pēdējā un daudz kas jau ir pateikts, un es visu nevēlos atkārtot par šo ilgtermiņa mērķi un testa ciklu un sistēmu. Par to jau viss ir pateikts. Es Uzskatu, ka Ulmēra kunga ziņojums nodrošina labu līdzsvaru starp vides aizsardzību un uh, rūpniecības aizsardzību. Es gribu atgādināt, ka mūsu automobiļu rūpniecība saskaras ar ļoti sīvu konkurenci pasaules mērogā, un tādēļ ir nepieciešama atbildīga likumdošana, kā to kolēģi norādīja. Eh, šīs eh, normas, kas pārklājas, uzklājas viena otrai šodien, rāda grūtības automobiļu industrijai īstenot inovācijas, jo eh, trūkst juridiskās paļāvības. Un, manuprāt, ir eh, iespējami uzlabojumi vēl Ulmēra kunga ziņojumā, bet, manuprāt, šeit ir panākts labs līdzsvars eh, no vienas puses eh, domājot par CO2 izmešu samazinājumu, vidas aizsardzību un otras puses mūsu uh, rūpniecības aizsardzību. Paldies! Liels paldies Okonijas kundzei! Es uh, zinu, ka automobīļu rūpniecībā runā par zirgspēkiem, bet tagad mēs esam raduši arī saikni šeit ar zirga gaļas jautājumiem. Tagad vārds Ovenkungam. Jā, eh, no Eiropas komisijas. Jā, jūs būtībā izņēmāt man vārdus no mutes. Es tieši gribēju teikt par šiem zirgspēkiem automobiļu eh, rūpniecībā un uh, Jāsaka, mēs ejām abi vienā virzienā. Gribu pateikties Ulmēra kungam par sagatavoto ziņojumu un pateikties Dēvisa kungam, kurš uh, slavēja automobiļu rūpniecību. Jā, šeit tika piesaukti šie mm, brīvprātīgās vienošanās, kas netika pildīts, bet kad tika pieņemts saistošas normas par 130 gramiem, uh, Eh, tad eh, šīs mērķis eh, tika sasniegts, tiek sasniegts līdz 2015. gadam, un es domāju, ka mēs spēsim izpildīt arī citus mērķus. Bet man ir zināmas šaubas par dažiem punktiem šai ziņojumā, tīpaši attiecībā uz superkredītiem. Tiek uzstāts, ka ir jāsaglabā mērķis 130 gramus, 95 gramus, ka tos nedrīkst uh, vājināt, bet, mu, manuprāt, tieši superkredītu sistēma vājina šos mērķus, tīpaši runājot par 130 gramiem līdz 2015. gadam, jo ir paredzēts vēl pārdot šos kredītus līdz 2016. un 2017. gadam, tāpat par aprēķiniem superkredītos attiecībā uz elektromobīļiem, tātad tas jau rada zinām neskaidrību. Tālāk par 95 grāmu mērķi arī tā, to skar šī sistēma pat. Uh, mēs uh, runājam šeit par to, ka tas varētu būt patiesībā 109 grami, ieskaitot visu šo kredītu izmantošanu un tirzniecību. Un mūs zināmā mērā satrauc uh, ierosinātā superkredītu sistēma uh, līdz Eh, ja tiek eh, iz, mērķis izpildīts tikai pusē eh, dalību valstu, tad tas radīs lielus CO2 izmešus šajā laika posmā. Daudz tika runāts arī par testa ciklu. Tātad, kas šeit tiek ierosināts? Ja parādā tiek apstiprināts jaunais testa cikls, tad mēs pārskatīsim visus šos mērķus un korelācijas kritērijus, lai šis mērķis 130 grami netiktu padarīts eh, stingrāks, ņemot vērā jaunos apstākļus. Es saprotu, ka 2014. gadā komisija varētu šo jauno ciklu ierosināt un virzīties uz priekšu straujāk, jo, jo tas būtu patērētāji interesēs pasaulē vispasaules um, testa ciklu sistēma ir uh, solis uz priekšu, jo vecā sistēma ir apmēram 30 gadus veca, tad tas būtu patērētā interesēs un mums tas būtu jādara pēc iespējas ātri. Un katrā gadījumā mēs nevēlamies nostādīt neizdevīgā situācijā arī ražotājus. Tālāk uh, par um, izņēmumu maza apjoma ražotājiet. iet ir paredzēts šeit mūsu priekšlikuma 500 uh, automašīnu gadā paaugstināt uz tūkstošu automašīnām gadā, uh, aizstāvot mazās, mazos uzņēmumus, bet uh, tūkstošu automašīnu jau nemaz vairs nav tik maz. Te šeit ir runa par Alpīna un Lotus. Uh, zīmoliem Vācijā un, un Lielbritānijā. Tad tas vairs nav tik maz skaits automašīnu. Tālāk par pārskatīšanas klausulu. Mums, protams, ir nepieciešama tiesiskā nosteiktība, mums ir jāpārskata šī situācija pēc iespējas ātrāk, lai ražotāji varētu Uh, plānošanu īstenot. Tātad mašīnas dizaina pārskatīšana prasa 5-6 gadus, automašīnas dizaina radīšana pat 10 gadus, un tādēļ mums vajadzētu noteikt mērķus uh, laika posmā pēc 2020. gada, un mēs uh, esam paredzējuši pēc iespējas ātrāk uh, publiskot konsultatīvu paziņojumu, domājot par uh, pārskatīšanas procesu laika posmā pēc 2020. gada. Paldies! Liels paldies Solenkungam! Un tagad es vēlētos dot vārdu noslēgumā vēl referentam Ulmerkungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man uh, rezumēt pāris lietas. Jā, protams, es šeit redzu pārmaiņas un jauno, tā teikt, eh, projektu kā kaut kādu industrijas sodu, bet vai nosodīšanas instrumentu, bet gan vairāk kā stimulu šai autoindustrijai, lai spētu konkurēt globālajā tirgu. Uh, Ja mēs šeit runājam par superkredītiem, tad, eh, manuprāt, tas ir diezgan, tā kā ir atspoguļots eh, projektā, es domāju, ka tam ir attiecīgā loģika, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības tikai 12 miljoni jauni transporta līdzekļi tiek laisti tirgu, ņemot vērā to, ka šeit tiek izmantot vēl aizvien ļoti vecas automašīnas. Un attiecīgie superkredīti, kas eh, tas būtībā varētu veicināt arī Eiropas Savienības tirgu. Šeit arī ir runa par to, ka mēs rādām tādu mazu stimulu sistēmu. Nu, tas būtu tikai tāds mazs stimuls, lai vienkārši kaut kādā veidā ātrāk vai intensīvāk vai iespējams ambiciozāk uzsāktu šo projektu, ja tādā veidā mēs varētu pārdot 10% vairāk šo jaunu automašīnu. Uh, Un es uzskatu, ka tas ir pat viens no pozitīvajiem aspektiem. Ņemiet vērā to, ka 280 miljonu vecu automašīnu esamība Eiropas Savienībā ir, ir diez, tas nozīmē to, ka vienkārši izmešu rādītāji būs sliktāki. Un Un tas nozīmē to, ka mēs jau arī pirms pāris minūtēm par ETS nobalsojot, arī runājām par to, ka šeit eh, šīs cenas arī palielinātos, ja mēs. Kas attiecās uz testa cikliem, tad, nu, visticamāk, eh, mēs šeit varētu, komisija arī teica, ka Šeit ir nepieciešams ņemt vērā adaptācijas faktoru, lai mēs būtu realistiski šajā aspektā. Ja mums būtu tiks paredzēts testa cikls, kur patiešām patērētājs varētu ar vienkārši norādīt, jā, tik daudz es esmu patērējis. Industrija būtībā saka, ka attiecīgās izmaksas uh, um, ir paaugstinājušās par diviem tūkstošiem. Nu, var, varbūt tās daļai tā ir taisnība, bet tik un tā tas arī ir. Uh, sevi pierādījis to, ko mēs esam ierosinājuši. Ja mēs vēlamies uh, eh, saņē, es tātad sasniegt šo 2020 mērķi, tad tam ir jābūt ļoti ambiciozam mērķim un visambiciozākajam pasaulē, un līdz ar to mums vajadzētu atrunāt, ka mēs runājam par CO2 ekvivalentām tehnoloģijām, un mums vajadzētu arī norādīt, uz kurā virzienā mēs dodamies, jo Vai tas būtu, piemēram, um, elektriskais dzinājs, tad jāņem vērā elektrības avots vai arī vienkārši kaut kādi citi aspekti. Tas nozīmē to, ka mums ir nepieciešami ekvivalenti instrumenti, lai patiešām realistiski šos mērķus ievērotu. Tas būtu neliels pārskats. Es katrā gadījumā esmu, būšu gandarīts par diskusijas turpināšanu Nu, tikai man traucē Hārms kundzes norādījums par manu nekrietnumu. Paldies! Where, um... Paldies, Ulmēr kungs! Līdz ar to mēs noslēdzam debatas par jauniem viegliem automobīļiem. Uh, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. februārs pulksten 12, tālāk 20. 21 martā mēs šos grozījumus apskatīsim un tad balsosim par tiem 24. 25. aprīlī un uh, plenāra sēdē tātad vēl šajā gadā izskatīsim šo jautājumu. Nākošais darba kārtības punkts ir cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskie izmēģinājumi. Tie, kas vēlas uh, iziet no zāles, lūdzu dariet to klusu. Uh, Un tagad vārds referentēja uh, Glenisai Vilmutai. Vēlējos vispirms pateikties komisijai, ja, uh, padoms prezidentūrai un kolēģiem par uh, veiksmīgo sadarbību. Es gribu teikt, ka visi ir ieinteresēti pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos par šo svarīgo tiesību uh, aktu. Visi ir vienisprātis, ka pašreizējie tiesību akti par kliniskiem pētījumiem ir steidzami jāpārskata, jo pēdējos gados klinisko pētījumu skaits Eiropā ir ievērojami samazinājies. Priekšsēdētājs lūdzu izējiet no zāles klusām. Jums jāturpina debats. Paldies, saka. Referent turpina. Laika posmā 2007. līdz 2011. gadam klinisko izmēģinājumu skaits Eiropā samazinājies par aptuveni ceturto daļu. Tam ir nopietnas ekonomiskās sekas, bet arī tas uh, kavē medicīnas attīstību un no tā cieši pat uh, pacientu interesi. Mēs gribam nodrošināt, lai Eiropas Savienība būtu zinātnes jomā līdere un tai pašā arī laikā uh, tas būtu sakāms par kliniskiem pētījumiem un reto slimību ārstēšanu. Un ir jānodrošina arī lielāka atklātība un jārosina sabiedrības uzticība. Es augstu vērtēju komisijas priekšlikumu Uh, un es to visumā atbalstu. Komisija ierosina pieņemt regulu, nevis direktīvu, lai nodrošinātu vienveidīgu šī tiesību akta īstenošanu, tas, jo pretējā gadījumā ir grūti veikt pētījums, ir tīpaši attiecībā uz rētām slimībām, kur ir ļoti mazs pacientu skaits katrā valstī. Tālāk par termiņu apstiprināšanai komisija prasa ļoti daudz no regulatīvām iestādēm, ētikas komisijām un uh, sponsoriem. Uh, šis termiņi ir ļoti tālējoši, bet tie ir reāli un balstās uz labāko praksi te, pētījumu apstiprināšanai Eiropā. Bet ir arī valstis, kas vēlas pagarināt šos termiņus, bet es ceru, ka mums izdosies panākt labu kompromisu. Tādēļ mums ir nepieciešama stingras sarunvešanas nostājas šai jautājumā. Vēl citas pozitīvās idejas ir Eiropas Savienības portāls. Eh, būtu jāiesniedz tikai viens eh, unificēts pieteikums pētījumu veikšanai. Tālāk es arī atbalstu mazas iejaukšanās pētījumu jēdzienu. Vienlaikus, domājot par birokrātijas samazināšanu, ir jādomā par to, ka vienmēr pirmā vietā ir pacientu drošība un intereses. Tāpat uh, komisijā ierosina uh, pētījumu novērtēšanā iesaistīt pēti, pētījuma dalībnieks pacients. Es uzskatu, ka tas ir apsveicam, bet nevienmēr šie pacienti ir uh, speciālisti šajā jomā. Tālāk par pētījumu veikšanu trešajās valstīs. Es atbalstu priekšlikumu, ka tad, ja pētījums uh, ir veikts ārpus Eiropas Savienības un sponsors vēlas to izmantot, tad ir jāievēro tādas pašas prasības pētījumiem, kā standārdiem, kā ir Eiropas Savienībā. Tāpat ir jādomā par to, kā garantēt pacientu uh, drošību un uh, labklājību. Uh, Uh, tālāk ir arī jāparēdz valsts atlīdzināšanas sistēma. Kādēļ tā ir svarīga? Jo apdrošināšanas izmaksas ir ļoti dārgas, ir tīpaši attiecībā uz retajām slimībām un daudz publist, eh, valsts līdzekļu, kas tiek novirzīti kliniskiem pētījumiem, patiesībā tiek maksāti par apdrošināšanas izmaksām. Šīs jaunās valsts atlīdzināšanas sistēmas izmaksas būtu daudz zemākas un ir jau labi piemēri, piemēram, Dānija, kur šī sistēma ļoti veiksmīgi darbojas. Tad ir uh, jautājumi, kuros vēlos panākt izmaiņas. Es vēlētos uh, Uh, mainīt definīcijas par attiecībā uz klīniskiem pētījumiem un klīniskiem izmēģinājumiem, kom, ko komisija ierosina. Starptautiskā mērogā šie jautājumi, šīs definīcijas uh, ir savstarpējoši, uh, savstarpēji aizstājošas, un tādēļ es ierosinu uh, runāt par uh, ar zālēm saistītiem klīniskiem pētījumiem. Tāpat ir uh, jāpārskata izmēģinājumu būtiskumu jautājums. Bieži vien pētījumos piedalās uh, cilvēki, kas pilnībā neatspoguļo uh, pacientu loku. Piemēram, sievietes maz tiek uh, iekļauts šādos pētījumos, vai arī cilvēki, kam ir uh, blakus saslimšanas un komplikācijas iespējams. Un tādēļ ir jāizvērtē pētī, pētījumu dalībnieku sastāvs pirms pētījums tiek atļauts. Piemēram, nav jēgas pētīt uz jauniem cilvēkiem tādu zāļu iedarbību, kas ir paredzēta cilvēkiem vecumā pēc 50 gadiem. Nākošais jautājums ir par ētikas komiteju iekļaušanu. Uh, komisija vēlas izvairīties no ētikas komitejas eh, jautājuma risināšanas, jo šīs komitejas ir ļoti atšķirīgas dažādās dalību valstīs, un komisija nevēlas rīkoties pārāk preskriptīvi. Manuprāt, ētikas komiteju loma ir ļoti svarīga, domājot par uh, pētījumu atļaušanu un pacientu drošības garantēšanu, un par to es arī runāju savā ziņojumā. Tāpat es ierosinu izveidot platformu ētikas komitejām Eiropā, lai tās varētu apmainīties ar labāko praksi un uh, un sadarboties. Un noslēgumā gribu teikt, ka liels akcents manā uh, ziņojumā ir likts uz uh, klīnisko pētījumu datu pāredzamību. Neatkarīgiem pētniekiem bieži vien ir grūti iegūt uh, nepieciešamos datus, lai uh, veiktu uh, izvērtējumu un pārskatus. Uh, Daudzu pētījumu rezultāti vispār netiek publiskoti, ja šie pētījumi ir bijuši neveiksmīgi. Manuprāt, ir jāpublicē visu pētījumu rezultātu, vai tie ir pozitīvi vai negatīvi, lai varētu konstatēt, ka, kur, kuros gadījumos medikamenti varētu būt neefektīvi vai pat bīstami. Tāpat būtu jāizveido datu bāze Eiropas Savienībā, kurā tiktu glabāta informācija par visiem pētījumiem, neatkarīgi no tā, vai to rezultāti ir pozitīvi vai negatīvi. Un, manuprāt, šeit vēl priekšlikums neiet pārāk tālu uz priekšu par šiem pārskatiem, par pētījumiem manuprāt, būtu jāpublicē pilnībā kliniskā pētījuma ziņojums, kurā ir uh, tāds pārskats ne tikai par rezultātiem, bet arī par pētījuma norisi. Sponsori šādus ziņojumus jau sagatavo, kad tie mm, iesniedz pieteikumus tirzniecības atļaujas saņemšanai. Un šādos ziņojumos ir pieejami plašāki dati, kas palīdzētu neatkarīgajiem pētniekiem veikt analīzi un, un uh, klīniskie pētījumi tiek veikt ne jau, uh, ne jau pacienti piedalās šajos pētījumos nevis, lai palīdzētu konkrētai kompānijai, bet lai palīdzētu attīstīt zāles uh, uh, citiem uh, pacientiem paredzētas. Un uh, tāpat ir jādomā arī par to, kā aizsargāt privātos uh, datus, un līdz ar to pacienti būtu um, anonīmi. Tāpat tiks eh, nodrošināt arī komerc informācijas aizsardzība. Un ja šādi noteikumi netiek eh, ievērot, tad dalībvalstīm jānosaka ir uh, sodi. Es uzskatu, ka ir pāredzamība jāstiprina. Es ar lielu interesi gaidīju šīs dienas diskusiju, ieklausīšos jūsu priešlikumos un ceru uz jūsu atbalstu. Liels paldies! Paldies, Vilmots kundze. Tagad pārējiem pie Jāna referentiem. Filips Žumēns no Eiropas tautas partijas. Paldies, priekšsēdē. Vispirms vēlos apsveikt gan par šo eh, ziņojumu eh, par komisijas eh, piedāvājumu kvalitāti un arī referents piedāvājumu kvalitāti te sīkāk nestāstīšu. Zināms jau, kā direktīvu mēģinām izstrādāt jau vairākus gadus. Termiņi ir lielā mērā samazināti. Daži apgalvo, ka par īstie tagad ir. Un manā skatījumā pētījumiem ir jābūt saulaicīgiem, un tā mēs arī tos virzām. Tātad šis piedāvājums ir labs. Uh, Un tas ir jāatbalsta ar Vilmots kundzi. Man ir līdzīgi iete, eh, līdzīgi ieskati, tad mums visam skaidri ir jānosaka ētikas komitejas definīcija. Es viņai arī piekrītu par to, ka ir svarīga uh, Eiropas platforma, kurā varētu apvienot pēc labākās prakses paraugiem. Bet es gribētu īsāk stāstīt par trim ļoti precīzām lietām, kas manā skatījumā ziņojumā ir ļoti svarīgas. Un tad uz šiem jautājumiem jārod atbildes. Pirmkārt, jautājums par pacientu kategoriju. Nu, jau daudzus gadus pētījumi pasaulē ir mainījuši savu pieju. Uh, noteikumi ir jāpielāgo saskaņā ar risku, ar ko ir saistīts šis pētījums. Un regulā šim riskam ir jātainojas komisija runā par klīniskiem pētījumiem, kas ir mazie jaukšanās izmēģinājumi, taču divi elementi, kas nav apvienošajā definīcijā, ir šādi. Pirmkārt, komisija iekļauj te mazie jaukšanās izmēģinājumus un nemazie jaukšanās izmēģinājumus. Taču visos starptautiskajos, teikšos, visās starptautiskās konvencijās tiek izmantot cita kategorizēšana. Un tur sadalījums ir trijās kategorijas. Pirmā ir klīniskie izmēģinājumi, kas attiecas tikai uz tīm zālēm, kuras jau ir laistas tirgu Tātad šie, šīs zāles tiek izmantotas šis uh, atļaujas ietvaros. Tātad te runa ir par klīnisku praksi. Un šajā ļoti maza riska kategorijā, jo mm, risku pavisam nelielu te pieliek pētījumu, ir vesela virkne starptautisko noteikumu. Un te ir paredzēta, ka nekāda īpaša atļauja nav nepieciešama, kā tikai no ētikas komitejas puses. Taču slavenā pirmā daļa, ko jūs atrodat šajā regulā, tātad eh, par kuru ir nepieciešama kompetento iestāžu atļauja, pazūd. Varbūt mums vajadzētu ieviest cita veida dalījumu kategorijās. Jo tādos gadienos, ka kad zāle jau ir, zāles jau ir apstiprinātas un ir, piemēram, par to, kā uh, kā tās lietojums kombinācijā ar citām zālēm, kam arī jau ir atļauja tikt laistām tirgū. Tad teicu, šis gadījums ir īpaši jāskata. Tātad komisijas priekšlikumā tiek izmantota klasifikācija, kas nav startautiska klasifikācija, turklāt tas nekādu neietekmē rezultāts. Jo tādi, jā, šis pētījums tiek atzīst par mazējaukšanās izmēģinājumu, tad no tā nekādas sekas īsti nav. Tur ir runa par 20-25 dienām un no tā nekāda labuma. Tātad risinājums būtu vai nu samazināt uh, um, autoriz, autorizācijas, jeb atļaujas iegūšanas līmeni, jo te ir runa par zālēm, kas jau ir jūsu uh, aptiekā. Uh, tām nav vajadzīga kaut kāda vēl īpaša atļauja, tāpēc vien, ka ar eh, tiem tām tiek izdarīt izmēģinē. Tātad kategorizācijas jautājums manā skatījumā ir reāla problēma. Otrakārt, 31. 31. pāns, kas attiecas uz eh, steidzami veicamiem pētījumiem. Pat labam eh, noteikumi ir tādi, ka nav parad, ka vispār nav iespējams ātri veikt pētījums. 31. pantā ir paredzēts, ka es atvainojos saka runātājs, te ir runa par 32. pantu. Eh, steidzamā gadījumā ir veicamas, eh, veicam pētījumi, tad, ja neviena kvalificēta persona pieeja. Iedomāsimies, ka šeit kādam ir infarkts un tuvāko sekunžu laikā viņam jāsniedz uh, palīdzība. Ja jūs, piemēram, šo izšķirošo sekunžu laikā pieņemat lēmumu, uh, izmēģināt kaut kādu jaunu sirds masāžas formu, tad uh, te 32. pāns paredz, ka jūs to varat darīt, ja neviena ģimenes locekļa nav. jāparedz eh, tāda, eh, tas, ka šādā situācijā var sniegt šo sirds masāžu un pēc tam lūgt eh, sazināties ar ģimenes locekli. 32. 1A, 1E paredz tādu kā minimālo risku. Tad ko tas nozīmē? Piemēram, uh, insults Pirms 20 gadiem šajā gadiem vispār nebija pieejams nekāds zāles. Tagad ir medikaments, kas, eh, kas ļauj atbrīvot smadzenēs skābekli, taču te pastāv liels risks - 10% eh, pacientiem ir asins izplūdums smadzenēs, taču 90% eh, pacientu šādi tiek izārstēti. Ja jūs sakāt, ka uh, klīniskiem pētījiem jābūt ir ar minimālu risku, tad šāda veida pētījumi vispār nebūtu iespējami. Es atvainojos, es te jau ilgi runāju. Un tad vēl pēdējā lieta par to, ko teica Vilmots kundze. Jā, ir jābūt uh, pilnīgi pieejamam ziņojumam sabiedrības uh, rīcībā. Taču, Vilmots kundze, jūs te atsaucaties uz tādu kā tehnisku pasākumu. Jūs sakāt, ka šim ziņām jābūt tik visaptvarošam, ka tam ir jāiekļauj šie standārti, jūs tur piemē, pieminat uh, eh, vēl skaidrs, bet tas ir tik sarežģīti, tas būs tik akadēmiski, ka patiesībā mm, cilvēkiem no tā labuma nebūs. Jā, ir jāparedz tāds uh, ziņojums, kas ir visaptvarošāks par komisijas piedāvājumā paredzēto, taču tas nevar būt tik ļoti visaptvaroši. Visiem datiem ir jābūt pieejamiem, tad, ja kāds tajos vēlas ieskatīties, tas ir ļoti labs priekšlikums no jūsu puses. Sabiedrībai jāsaprot, ka klīniskajos pētījumos visi dati uh, Tas ir vienkārši tūkstošiem lapas pušu, un sabiedrības rīcībā nodot tūkstošiem lapas pušu nav nekāds jēgas, nu, pārredzamības ar no tā īsti nebūs. Paldies! Liels paldies, Žuvēna kungs, saka priekšsēdētājs. Vēlos aicināt citus runātājus izteikties mazliet īsāk, citādi mums š, š, rīta celinā pietrūks eh, laika. Nākošā runātāja Antonija Parvanova. Paldies priekšstādā. Vispirms gribu apsveikt Glēnis par viņas lielisko ziņojumu projektu viņi skat piedāvāto regulu. Mana grupa pilnīgi atbalsta komisijas priekšlikumu un tā vispārēju struktūru. Ar to komisija nāca klājā pēc plašām apspriedēm. Manā skatījumā tas ir ļoti labs pamats, lai īstenot izvirzītos mērķus. Runājot par ziņojumu, kuru apspriežam šodien augstu vērtēju izmaiņas, ko ierosina referenti, ētikas komitejas loma, nepieciešamība pacients informēt, ņemot vērā viņu dzīves kvalitāti, pacientu drošību. Un tad arī īpaši noteikumi attiecībā uz izmēģinājumu jaunatīstības valstīs vai neasargātajās sabiedrības daļās. Mēs atbalstām arī komisijas priekšlikumu par apstiprinājumu termiņiem un par izmaiņām jaunatīstības valstīs. Tagad runāšu par pamatlietām, kurām mūsu skatījumā būtu jāpievērš uzmanība, lai nāktu klājā ar vēlamu parlamentu nostē. Pirmkārt, ētikas komitejas, kā jau tika minēts, es atbalstu paskaidrojumus, ar kuriem nāk klājā referente. Lai nebūtu šaubas par to, ka komisija neaizmirsīs ētikas komitejas uh, Es pilnīgi piekrītu to, ka tiek mm, skatīts ētikas komitejas kā nacionālās sistēmas sastāvdaļa. Un Šeit ir runa par super subsidiarietātes principu, tātad ētikas komiteja nacionālajā līmenī nedrīkst ietekmēt procesus citā dalībvalstī. Es domāju, debates par šo lietu varētu būt miermīlīgs un mēs uzticamies ētikas komiteju īstenotiem darbam, kas jau tiek īstenots dalībvalstīs. Tātad augstu vērtēju Lenis Vilmots piedāvājumu veicināt sadarbību ētikas komiteju vidū, veicinot uh, labākās prakses paraugu at, uh, apmaiņu. Un turklāt arī produkts uh, tiks salaists Eiropas Savienības tirgu neatkarīgi no tā, kur šie pētījumi tika īstenoti. Runājot par tādu pieejamību, augstu vērtēju referents priekšlikumu, kaut arī es gribētu saņemt kādas paskaidrojums, ar ko, kas nozīmē klīniskā pētījuma ziņojums, ko tas nozīmē un kam kāda data būs pieeja. Un tad vēl ir trīs jautājumi, kas mums pašiem sev, sev jāuzdara. Kāds ir mūsu mērķi attiecībās pārredzamību un datu pieejamību? Ko var paziņot pirms laišanas tirgu un pēc laišanas tirgu attiecībā uz šiem pētījumiem? Un uh, kuri izmēģinājumi ir vērtīgi un kam. Un es domāju, ka nebūtu labi pārkludināt sabiedrību ar pārāk plašiem datiem vēl procesa gaitā. Taču ir dati, kas būs vērtīgi ilgtermiņā, un tiem tad jābūt pieejamiem neatkarīgiem pētniekiem. Es domāju, mums būtu jāuzmanās eh, ar informācijas eh, padarīšanu pieejamu pirms uh, uh, preces laišanas tirgu. Vēl divi citi elementi, kas jāņem vērā attiecībā šo lietu. Privātuma un personīgo datu aizsardzība un informācijas aizsardzību. Šai ziņā es augstu vērtēju komisijas ieskatus. Daudz pat labam dara Eiropas zāļu aģentūra, arī pie šī temata daudz strādāt, to ir vērts papētīt, vēl ir citi jautājumi, kas jāskata nobeigumā. Vēlos pieminēt dažas lietas. Pirmkārt, saskaņošana ar Eiropas farmakovigilants ietvaru, pēc tam ziņojumi par uh, pētījumiem pēc laišanas tirgu un arī ģenerisko medicīnas produktu apstiprināšana saistībā ar maziem, mazo risku. Paldies, Parvanovas kundze, Ulkenes kundze zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties Glenisē Vilmotai par viņas lielisko darbu. Tas ir ļoti labs pamats tāku, nākošajam turpmākajam darbam. Vēlos uzsvērt, pirms piebilst ko citu, kā klīnisko pētījumu rezultāts ir uh, cilvēku mantojums. Tas nepiedara kaut kādām tikai kompānijām vai institūtiem cilvēki ir pakļāvuši savu veselību un ķermeni riskam, lai piedalītos šajos klīniskajos pētījumos, un tāpēc nav ētiski vispirms skatīt finansiālās intereses un pēc tam ētiskās intereses. Un eh, tas jāpatur prātā domājot par šo regulu. Šī regula ir vēsturiska iespēja šo nostāju pavisam skaidri paust vienreiz visiem laikiem. Var ietaupīt miljardiem eiro, ja mēs pareizi izsmēm šo regulu. Varam arī glābt tūkstošiem dzīvību, ja šī regula būs laba. Tāpēc mums jāsadarbojas, lai to padarītu pēc iespējas labāku. Nesen bija Londonā ar delegāciju un apmeklējām arī Eiropas medicīnas aģentūru, un cik saprotu, tā ir arī šīs aģentūras nostāja. Aģentūra nevēlas uh, nodarboties ar konfidencialitāti, mm, vai uh, to neinteresē uh, ekonomikas un cilvēku veselības sasaistīšana. Tas uzskatāms par skandālu, ka daļa no medicīnas nozares uh, ražotājiem uh, ir eh, iesūdzējuši Eiropas veselības aģentūru tiesā par rezultātu publicēšanu. Tas, eh, un nozars pārstāv dažkārt tiesais par pilnīgu informācijas atklāšanu. Ja viņi iestājas par pilnīgu pāredzamību, tad vēl jau labāk. Tie uzņēmumi, kas vēlas uzvesties pareizi, ir nodrošināmi ar vislabākajiem konkurences noteikumiem. Labākais, ko mēs varam darīt, ir pavērt viņiem ceļu pārredzamības vārdā. Iespējams, saprotat, ka man visvairāk interesē pīra pilnīga pārredzamība pat eh, vēl neapstrādātu datu gadījumā. Uh, Daži cilvēki ir pauduši bāžas par to, kā šie dati varētu tikt izmantot. Ja mums ir e, pieejami šie dati elektroniskā formā un tos padarām sabiedrībai pieejam, tad patiesībā viss ir kārtībā. Ir cilvēki, kas saka, mums jāļauj visiem piekļūt neapstrādātiem datiem. Jā, Guardian laikraksta žurnālists izpētīja šo lietu, un viņš secināja, ka antidepresanti patiesībā izraisīja uh, pašnāvnieciskas tendences uh, pusaužos. Un tika apgalvots, ka šī zāles ir kā palīdzot uh, pret depresiju jauniešiem, bet patiesībā bija pilnīgi otrā. Daudz cilvēki gāja bojā tāpēc, un žurnālists, kurš šo faktu atklāja un padarīja sabiedrībai zināmu, ir bijis šāds cilvēks, bet mēs kā politiķi te šiet baidāmies no mm, medicīnas industrijas, un tad mēs neesam plika graša vērti ir pat tāda nelāga žurnālisti, kas spēj izdzīvot, bet šis bija augsta kaluma profesionāls. Mēs vēlamies atbalstīt vislabāko industrijas daļu. Pirmkārt, mēs gribam atbalstīt cilvēkus, un tāpēc mums jārīkojas pareizi šai situācijai. Šādi ir mani komentāri, te jau daudz ir izskanējis par ētikas komitejām. Man nu pat paziņoja, ka Bundestāgs Vācijā ir pieņēmis ļoti stingru tiesību lakt, aktu par ētikas komitejām zemēs. Un es domāju, mums ir tālāk jāpieņem tas, ko sacīja Glenisa un tas, ko viņa pierakstīja, ir uzrakstījis savā ziņojumā. Es negribu te nekādas jautājumas jau piebilst. Uh, Es tikai ceru, ka mēs ar vien par savu galveno izvirzīsim cilvēkus. Mēs, protams, varam runāt par lieliem veselības budžetiem. Tas arī, protams, ir saistīts ar cilvēkiem, jo ja mēs e, tērējam daudz līdzekļu par nepareiziem zālēm, tā kā tas bija Tamiflu gadījumā, tad mums pietrūkst naudas tām, kas tiešām ir nepieciešama. Tā te nav runa tikai par ekonomiku, bet galvenokārt par veselību. Paldies, paldies, Aukens kundze. ECR grupas vārdā varētu uzstāties Ševanohka kungs, taču viņu aizstāja viņa kolēģi. Lūdzu, vārds jums. Rozbahas kundze. Nu, ja jau Aukens kundze runāja dāniski, es ar tāpat varētu turpināt. Mans kolēģis, diemžēl, nevar būt klāt šodien, taču viņš simtprocentīgi atbalsta referents priekšlikumu. Tomēr arī viņš nāks klē ar dažiem grozījumiem tuvākajā laikā. Taču mans kolēģis pilnīgi atbalsta referenti. Es vēlos sacīt Margaretai liels paldies tev. Mēs neesam vienmēr uz viena viļņa, taču šoreiz gan tā ir. Atliek cerēt, ka cilvēki, kas strādā medicīnas nozare, nesaslims. Citādi viņi nonāks tādā pašā situācijā kā mēs, kad mums ir nepieciešamas uh, zāles, kas mūsu gadījumā nedarbojas, vai arī kas ir kaut kā izvērtušās par ko nelādzīgi. Mums te, protams, ir citi temati bijuši par zirgaļu, piemēram. Es tiešām nesaprotu, kāpēc cilvēki jūtas spiesti iesaistīties aktivitātēs, kas taču nāk tikai viņiem pašiem par labu, bet viņi tur darbojas tīri, lai papildinātu savas kabatas. Bet kas notiks, ja viņi saslims un ja viņi cietīs no tās satieksmes, ar kur viņi paši līdz šim ir nodarbojusies? Paldies! Rosbachs kundze, goja grupas vādās uz savu kundzi. Obrigada, prezident. Uh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Šis temats ir ļoti sarežģīts, tas ir visaptvarošs, tas ir ārkārtīgi svarīgs un vēlos pievērst uzmanību pāris aspektiem - ētika un pārredzamība. Mana grupa uzskata, ka komisijas sākotnējais priekšlikums, par kur mēs pat labāk spriežam, atkāpjas no tiem principiem, par kuriem mēs vienojamies eh, pētījumu ziņā. Ne tikai es tā domāju, Eiropas mediķu asociācija arī nāca klajā šādu pašu paziņojumu savā izsūtītajā atzinumā. Es to saņēmu, es domāju, visi kolēģi šo atzinumu ir saņēmuši. Es esmu pārliecināta, ka tas nenonāca tikai manā e-pasta kastītē. Viņi sacīja šādi. Pašreizējais komisijas priekšlikums neievēro centrālos ētikas e, priekšlikums Helsinku deklarāciju. Šis komisijas priekšlikums neparedz lai skaidri nepauž, cik lielā mērā ir nepieciešama un ir svarīga iepriekšēja etikas komiteja atzīšana. Un šis iepriekšējais atzīšanas priekšlikums vispār nav iekļauts. Un tad vēl tālāk tur ir minēts. E, vēl viena cita svarīga organizācija, OREK, Eiropas ētiskas pētniecības tīkls, arī ir teicis, ko līdzīgi proti. Šis priekšlikums ignorē skaidru priekšlikumu par ētikas komitejām, tas ir nepieņemams. Un tad manā skatījumā ir vēl daudz lietas, kas saistīts ar šo jautājumu, piemēram, iespēja dalību valstīm izstāties tādas, šādas iespējas ir pavisam nedaudz un ētiskie aspekti saistībā ar klīniskiem izmēģinājumiem nav minēti. Tāpēc baidos pastāv risks, ka klīnisko izmēģinājumu sponsori varētu īstenot savus izmēģinājumus valstīs ar zemākām prasībām, jo komisijas priekšlikumā jebkura dalībvalsts, kas pieņem klīniskos pētījumus, tā rīkojas Eiropas Savienības vārdā. Es domāju, ka termiņu dalību valstīm pārskatīt uh, pieteikums ir ļoti īsi. Šie termiņi ļoti īsi. Tātad es nepiekrītu citiem kolēģiem, kas izteicās pretē virzienā. Un tas patiesībā uh, var būt risks. Uh, cilvēkiem, kuriem tiek izdarīti izmēģinājumi. Un tad eh, piekrišanas anketa rakstveidā. Es te nerunāju par ārkārtējām situācijām, bet par normālām situācijām plānotu klīnisku izmēģinājumu gadījumā. Komisijas priekšlikumā šādos gadījumos ir ļoti daudz trūkumu. Es, protams, atbalstu daudz kolēģu sacīto saistībā ar pāredzamību ir būtiski, lai būtu pieejami dati un rezultāti, ne tikai to kopsavilkumu. Un runājot par klinisko izmēģinājumu datiem, mums, protams, ir jābūt ļoti piesardzīgiem, aizsargājot personīgos datus. Jānodrošina, ka dati ir padarīti anonīmi, līdz tekus tam ir būtiski, lai sabiedrībai un pētniekiem būtu piekļuve detalizētiem rezultātiem, ne tikai klīnisko izmēģinājumu rezultātu kopsavilkumiem. Komisija apgalvo savā priekšlikumā, regulas priekšlikumā, kā klīniskie izmēģinājumi samazināsies, to skaits samazināsies, ieviešot direktīvu. Taču savā priekšlikumā Komisija nekādā veidā šo skaitļus neapstiprina. Nav nekādu liecību tās apgalbojumu. Gribētu lūgt komisijai, lai tā mums sīkāku informāciju sniegtu savu apgalvojumu apstiprināšanai. Es pieņemu, ka komisija nāk klajā ar patiesu informāciju, to es neapšaubu, taču es gribētu saņemt dažus apliecinājumus tam. Taču es nedomāju, ka samazinot ētiskās prasības klīniskiem izmēģinājumiem, mēs veicināsim klīnisko izmēģinājumu skaita pieaugumu. Es domāju, nav pareizi uzskatīt vai apgalvot, ka tieši ētiskās prasības samazina klītisko izmēģinājumu skaitu. Un ja mēs atvieglosim šo slogu, tad lūk, klīnisko izmetnēm skaits pieaugs. Runāt par ziņojumu. Tur ir daži svarīgi punkti, ir arī daži būtiski grozījumi, ar dažiem mēs piekrītam, dažiem mēs piekrītam, citiem mazāk. Protams, arī mūsu grupa ieniks pati savus grozījumus ne tikai par tiem punktiem, kurus pieminēja, bet arī par citiem punktiem. Un citi mans grupas uh, locekļi un es esam gatavi strādāt ar referenti un ānu referentiem, uh, lai uzlabotu šo regulu un lai panāktu, ka šis priekšlikums aizsargās privātu personas, kā arī klinisko pētījumu ētiskos principus. Es domāju, mums ir jānodrošina garantijas pētījumiem pakļautām personām, un tas ir pār par jebkādajiem citiem eh, svarīgiem punktiem vai interesēm. Tāpēc mēs sadarbosimies un cīnīsimies par to, lai šis priekšlikums sniegtu garantiju šo principu ievērošanai. Kā jau es sacīju, mēs nevaram atkāpties no saviem principiem. Paldies, paldies, Susas kundze, saka priekšsēdētājs. Un tagad pēdējie septiņi runātāji Mūsu rīcībā ir 14 jautājumi šim darba kārtības punktam un vēl 3 darba kārtības punkti. Tāpēc uh, lūkšu jūs izteikties neilgāk par divām minūtēm. Pirmais Pēters Līs, lūdzu. Lies paldies. Jā, es kārtējo reizi eh, vēlētos norādīt to, ka vajadzētu <clears throat> norādīt tātad šo limitu jau pašā sākumā, laika limitu jau pašā sākumā, kas, uh, kas attiecās uz. Um, man ir jāsaka, ka ir diezgan daudz uh, tātad vienpusēji mēdīju pārskati par šo, par šo jautājumu. Ir diezgan daudz tādu vienpusēju kritika par komisijas priekšlikumu. Tie nav. Nu, ir jāsaka gorīgi, ka arī komisijas priekšlikumā ir arī labi priekšlikumi. Uh, Bet, ieskatoties šo, šajā priekšlikumā, un jo ilgāk es runāju ar ekspertiem, Zuzas kundze jau teica par šo organizāciju, tātad medicīnas pārstāvu organizāciju, tad arī kļūst skaidrs, ka šo priekšlikumu nevar akceptēt. Mums ir nepieciešams grozījums veikt. Un es nepacelšu roku augšā par šādu priekšlikumu, kas nenodrošina attiecīgo šo šo cilvēku aizsardzību, kā tā bija pirms tam. 2001. gadā mēs par jau to diezgan ilgi diskutējām, jo pirmajā plenārsēdes lasījumā jau šeit eh, tika runāts, ka netika, šeit netika veikti klīniskie izmēģinājumi, kas attiecās uz bērniem un uz eh, garīgi, tā teikt, garīgi slimajiem cilvēkiem. Tātad šeit eh, pētnieki patiešām daudz ko. Um, šeit nepieprasīja, un tā, līdz ar to šīs diskusijas arī uh, Tas nozīmē to, ka es labprāt pieprasīju 2001. gada tiesību pamatā um, atpakaļ iekļaušanu. Kolēģi jau norādīja to, ka šeit ir nepieciešams paskaidrot attiecīgos punktus, un arī šī procedūra par vadošo dalībvalstu un kā ar citām dalībvalstīm sadarbotos, to vajadzētu uzlabot. Pēc komisijas priekšlikuma viena vadošā dalībvalsts saka jā, citas da četras dalībvalsts saka ar ļoti labu pamatojumu nē, bet tik un tā jādara, nu kas tā pa procedūru? Līdz ar to es atbalstu grozījumus par pārskatāmību, un man arī būtu lūgums, ka, lai mēs runātu par laika grafiku, tad šis jautājums ir patiešām sarežģīts. Un, ja ņemot vērā šo kritiku, tā ir pamatota, līdz ar to mums ir eh, patiešām vajadzētu eh, sniegt pēc iespējas vairāk laika, lai izskatītu šos grozījumus un par to diskutētu. Paldies! Lielas paldies, Līze! Šēlamos kundze! Lielas paldies! paldies. Ah. Es uh, sākumā gribēju teikt, uh, ka šis ziņojums tiešām ir ļoti labs, uh, ko Vilmas kundze ir izstrādājusi. Tātad no vienas puses jānodrošina pacientu drošību, no otras puses jāuzlabo pētījumu efektivitāte. Es gribētu atbalstīt tos kolēģis, kuri prasa lielāku pārskatāmību, atklātību šajos kliniskajos pētījumos par ziņojumu publicēšanu. Šis ierosinājums ir atbalstāms, bet varbūt būtu jāiet pat vēl soli tālāk uh, saskaņā ar Alkens kundzes teikto, proti paredzēt iespēju piekļūt neapstrādātiem pētījumu datiem. Tātad ne tikai rezultātiem, bet neapstrādātiem datiem. Protams, pastāv uh, diskusijas par uh, komerc noslēpumu, komerciālo interešu aizsardzību, bet vismaz pētniekiem būtu šāda iespēja jānodrošina. Katrā gadījumā šis jautājums būtu apspriešams. Manuprāt, pacientiem, vienkāršajiem cilvēkiem ir tiesības saņemt pies, pēc iespējas plašu informāciju un jānodrošina pēc iespējas liela at, uh, atklātība. Korina Lepāžu. Paldies priekšsēdētāji, daudz kas jau ir pateikts. Tātad atkal ievies šeit ētikas komitejas, tas ir absolūti nepieciešams. Tālāk termiņi ir pārāk īsi, jo lēmums var tikt pieņemts vēl pirms dalību valsts ir spējušas paust savu viedokli. Un uh, nevar uh, pieņemt, uh, ka pētījums tiek veikts bez ētikas komitejas atzinuma. Un uh, šeit vairs nav runas arī par uh, farmācijas uzņēmumu finansiālo atbildību, un ja šeit tie tik iesaistīti apakšuzņēmumi, eh, manuprāt, tas nav pieņemams, ir e, jāuzlabo pilsoņu piekļuvi informācijai, es atbalstu Aukens kundzi, ceturtkārt ir absolūti nepieciešams jau agrīnā stadijā konstatēt nevēlamos blakus efektus, un mums jābūt ļoti modriem šai jautājumā, un pēdējais būtu jāvēršas pret nētisku pētījumu veikšanu attīstības valstīs un trešajās valstīs. Tas arī viss. Liels paldies, Lepāžas kundze un tagad Fransuās Grostete. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs uh, esam ļoti apmierināti ar priekšlikumu pieņemt regulu, jo pieredze ar direktīvu bija katastrofāla, un mēs redzējām arī to, ka ievērojams samazinājās klinisko pētījumu skaits Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti nopietni ja mēs runājam par zinātniskiem un tehniskiem aspektiem, ir, eh, bet ir arī ētiski jautājumi, kas ir saistīti ar subsidiaritātes eh, jautājumiem. Mēs piekrītam, bet šeit nevajadzētu situāciju paralizēt. Mums ir jāsaglabā konsekventa pieeja te eh, dokumenta garā tālāk. Uh, ir uh, jauna kategorija pētījumos maziete, maz ietekmes pētījumi, un šeit ir paredzēts mazināt administratīvo slogu, tas ir ļoti labi. Tālāk uh, ir ierosinājums par klusējošu piekrišanu, tas ir, ja netiek saņemta atbild no kādas um, regulējošās institūcijas, tad tiek uzskatīts, ka atļauju saņemt. Tas ir interesants priekšlikums. Uh, Tālāk par atklātību un pārskatāmību. Vismaz ir jādomā par zinātniskajām interesēm, ir jānodrošina konfidenciāls privātās un komerc informācijas aizsardzība un nedrīkst stigmatizēt pacientus, kas ir iesaistījušies pētījumā un arī nedrīkst veicināt negodīgu konkurenci eh, šajos pētījumos, jo šie pētījumi ir saistīti ar lieliem uh, izdevumiem un ir jāaizsargā intelektuālais īpašums. Tālāk par pētījumiem ar ļoti retām slimībām. Uh, šajos gadījumos ir ļoti maz pacientu kādā konkrētā valstī un ir eh, varbūt jāņem labāk vērā šādu slimību prevalence, eh, veid, īstenojot klīniskos pētījumus. Es gribu uzsvērt šis, šo reto, ļoti reto slimību gadījumu. Un pēdiatrijā ir ļoti reti uh, vēža veidi, kas skar īsti, tieši bērnus, un šīs prasības šajā gadījumā ir pārāk Eh, ierobežojušas. Tagad Kārls Šlīters. Paldies, manuprāt, jūs sagatavotai ziņojuma projekts ir uh, pareizi ievirzīts, bet es gribētu prasīt vairāk. Ir daudz negatīvu datu mūsu rīcībā, un tāpēc atklātība ir ļoti svarīga. Ja uh, Ir uh, tāpat uh, jautājums par uh, primāriem datiem un to publicēšanu līdz pētījuma beigām. Šeit nevar viena veida ietekmi aizstāt ar citu, teiksim, ar sie, infarkta ārstēšanu aizstāt ar holesterīna līmeņu pazemināšanos un tā tālāk. Tāpat ir ļoti svarīgi apakšgrupas identificēt jau pirms pētījuma uzstākšanas, nevis pēc tam kaut kā šos pacientus pārgrupēt. Tālāk par apakš uzņē, apakšlīgumiem un pētījumu veikšanu trešajās valstīs ir jāīsteno vienas un tās pašas prasības un jāvaro tie paši standarti neatkarīgi no tā, kur šis pētījums tiek veikts jo pretējā gadījumā mēs nevaram pieļaut, ka šie dati tiktu izmantoti, lai uh, panāktu zāļu izmantošanas atļauju Eiropā. Uh, ja mēs um, uh, īstenot pašreizējos priekšlikumus, tad uh, uh zāļu atļauju izsniegšanā vairāk tikt izmantot zinātniskie dati, nevis uh, statistiskās sakritības, kā tas tiek uh, darīts šobrīd. Tālāk. Uh, lietoš, zāļu lietošana. Uh, tādiem mērķiem, ka medikaments nav apstiprināts un pētījumiem, kas tiek veikti šajos gadījumos, arī šeit dati būtu jāpublicē un dati būtu jāpadara pieejami. Paldies, tagad Rihards Zēbers. Lielas paldies! Es domāju, ka mēs visi varam vienoties to, ka pacientu drošība ir viens no galvenajiem principiem šajā jaunajā direktīvā, it īpaši uh, Eh, ņemot vērā to, tādos gadījumos, kad pacients nevar pats pieņemt lēmumus, un jāņem vērā to, ka šeit ir ārstiem jādarbojas tātad pacienta interesēs. Un tas nozīmē to, ka mums ir nepieciešami šie riski jāsamazina pēc iespējas vairāk, un tas arī ir viens no galvenajiem principiem ieinteresētajām pusēm. Uh, Un šī idejai, un šai idejai ir jābūt tai, kurai visu laiku ir jābūt atspoguļotai šajai direktīvai. Ir īpaši, ja mēs runājam par šo sadarbību un arī par šo pētījumu liederību un ņemot vērā to, ka vairāki citi ekonomikas sektori arī gūst attiecīgo labumu. Un tas nozīmē to, ka šī datu bāze ir viens no, ja pareizāk sakot, šī datu bāzes stiklojums ir viens no centrālajiem uh, elementiem, un iespējams šeit komisijai vajadzētu ieskatīties un arī ieskatīties mūsu grozījumu priekš priekšlikumos, kā varētu uzlabot šo sistēmu, lai tieši šo uh, attiecīgo pētījumu rezultātu pieejama varētu tikt paplašināta un varētu tikt nodrošināta. Protams, būtisks aspekts arī tas, ka jāņem vērā to, ka, tā teikt, zināšanas, Eh, šīs eh, attiecīgais ritms, jeb zināšanu um, iegūšana aizvien vairāk tiek, tā teikt, um, pastiprināta, it īpaši medicīnas sektorā, jo mēs varam ļoti mm, labi novērot šo ļoti ātro progresu, kas attiecās uz informācijas piekļuvu un informācijas apkopošanu. Protams, vēl viens būtisks aspekts ir tas, ka ir, jāno, ir jārunā par Eiropas Savienības mērogu. Ņemot tātad šeit, protams, ir nepieciešams no Eiropas Savienības, ja mēs runājam Eiropas Savienības mērogu, tad ir nepieciešams piemērot tos pašus standārts, kas trešo valstu pētījumiem, tāpat tas, kas tiek ievērot Eiropas Savienībā, tas nozīmē to, ka šeit ir šo, tas ir jānostiprina. Arī par pacientu iesaistīšanu un attiecīgo informāciju, ka ir pacienti jāinformē Nu jā, protams, ka šeit arī attiecīgajā ziņojumā tas ir ticis iekļauts un iespējams šo aspektu vajadzētu vēl tālāk paplašināt. Paldies! Thank you, Mr. Saber. And the final... Paldies, Zēber kungs un tagad Himnērs kundze. Paldies, priekšsādātāji! Šis jautājums par klīniskiem pētījumiem ir tiešām ļoti būtisks Un šeit visam būtu jābūt atklātām, pārskatāmām un jāievēro noteiktas procedūras. Jūs uh, runājat par patoloģiju, bet mēs runājām par uh, procedūrām, kas jāievēro uh, klīniskos pētījumos, ko veic uh, iestādes uh, pētījumu centri, kas ir saņēmuši atbilstošu atļauju. Ne jau mēs runājam par kriminālām struktūrām. Uh, šobrīd zirga gaļa ir nav aizliegta, bet nav ieteicams ja to izmantot tādā neatļautā veidā. Mums ir jādomā ne tik daudz par farmācijas uzņēmumiem, bet par pacientu interesēm, par uh, pētījumu veikšanas procedūrām un jā, skaidri jānosaka, kad pētījums drīkst atļaut veikt un kad nē, un par pieejam, un arī jārunā par informācijas pieejamību, jo uh, tai pašā laikā uh, ar informāciju var arī pacients nobaidīt, un tādēļ ir uh, jārunā par uh, pētījumu datiem, kas būs pieejami visiem, un ja katrs varēs iepazīties ar šiem datiem internetā, un ja cilvēks, kas šos datus uh, lasa, varbūt nespēja pats izvērtēt datu ietekmi, uh, Uh, uz, uh, un to, kāda ir medikamenti ietekmas veselību. Šādus uh, atzinumus patiesībā var uh, sniegt tikai speciālisti. Un mums ir jārunā šeit par klīniskiem pētījumiem, nevis par kriminālu nodarījumiem. Paldies, Himnērst kundze! Eiropas komisijas vārdā uzstāsies Rīsa kungs. Liels paldies priekšsādātāju. Vēlējos pateikties referentē Vilmats kundzē par sagatavoto ziņojumu kas atbalsta komisijas nostāju proti par klīnisko pētījumu veicināšanu Eiropas Savienībā, par birokrātijas samazināšanu un par to, ka ir jānodrošina pēc iespējas augsts aizsardzības līmenis pacientiem, kuri piedalās klīniskos pētījumos ziņojumā ir norādīts, ka klīniskos pētījumus veic ne tikai farmācijas uzņēmumi, bet arī neatkarīgie pētnieki un ir jānodrošina iespēja veikt klīniskos pētījumus. Es arī atbalstu referents ierosināto uh, pieteikumu apstiprināšanas termiņu un nacionālās identifikācijas sistēmas, ne, nacionālās atlīdzināšanas sistēmas izveidi, jo, kā viņa pareizi norāda, apdrošināšanas izdevumi nesamērīgi lieli uh, pētniecības iestādēm. Tāpat mēs atbalstam ierosinājumu precizēt ētikas aspektus uh, pētījuma atļaujas izsniegšanas uh, procesā. Ja pagātnē ir bijuši zinām pārpratumi, komisija nekad nav vēlējusies šos uh, aspektus izslēgt, kā to norāda referente. Tāpat ir ļoti svarīgi mm, mm, rūpēties par uh, nepilngadīgo tiesību aizsardzību un uh, citu viegli ievainojumu grupu pacientu aizsardzību. Mēs ņemam vērā šajā priekšlikumā arī parlamenta pausto viedokli savulaik. Tālāk par uh, nepieciešamību nodrošināt datu pārskatāmību. Uh, Viena, eh, viens aspekts ir datu izmantošana eh, tirzniecības atļauju izsniegšanai, un otra lieta ir vispār datu pieejamība un pārskat pieejamība par pētījumiem. Komisija pilnībā atbalsta uh, Eiropas medikamentu aģentūras nostāja publiskot datus pēc tam, kad ir sniegt uh, medikamentu tirzniecības atļauja. Uh, runājot par pētniecības datu pieejamību, šeit jautājums ir tāds, kas ir jādara publiski pieejams vienu gadu pēc uh, pētījuma pabeigšanas. Kāda veida dati ir pieejami? jādara publiski pieejami. Bet visiem mums ir jāpatur prātā tās, ka noteikumi, kas, ko mēs tagad apspriežam, attieksies ne tikai uz lieliem farmācijas uzņēmumiem, bet arī uz citiem, citām pētniecības iestādēm. Kad uh, šie pētījuma rezultāti tiek iesniegti nacionālajiem regulatīvām iestādēm, Uh, lai saņemtu medikamentu um, um, tiesniecības atļaujas. Labākais, ko mēs varam darīt, ir nodrošināt harmonizāciju Eiropas mēroga kliniskajiem pētījumiem, jo uh, šeit ir runa par daudz centru pētījumiem, un mēs uh, vēlamies nodrošināt uh, ietveru šādu pētījumu veikšanai. Balstoties uz Vilmots kundzes ziņojumu, komisija turpinās konstruktīvu diskusiju ar parlamentu un ceram, ka lēmums tiks pieņemts vēl pirms jaunām parlamentu vēlēšanām. Paldies Rīskungam! Un noslēguma vārdus teiks tagad eh, referenti Vilmats Kundze. Jā, paldies, ne, nerunāšu gāri, es vēlējos pateikties visiem, kas uzstājās, ir īpaši ēnu referentiem. Es domāju, ka mums ir pamats uh, plašai vienprātībai. Mums jau pirms uh, ziņojuma uzrakstīšanas notika vairākas tikšanās, un es domāju, ka tas būs labs uh, tiesību akts. Esmu gatava Uh, turpmāk vēl sadarboties ar visiem, uh, kuri to vēlas. Es domāju, ka ētikas uh, komiteja jautājumu esmu apstiprinājis, atrisinājis visiem pieejamā veidā. Es uh, gribu, lai mēs atbalstām komisiju, jo tā ir labi pastrādājusi un mums ir nepieciešama stingra sarunvešanas pozīcija, jo dalību valstis vēlas to visu pagarināt un novilcināt un uh, un uh, tādēļ es esmu uh, apņēmības pilnā atbalstīt komisijas priekšlikumu pieņemšanu attiecībā uz termiņiem. Ja ir uh, daudz rakstīts presē un notikuši dažādas diskusijas par atklātības jautājumiem, Un uh, ir tādi viedokļi, kuri uzskata, ka klīniskā pētījuma ziņojuma publicēšana būtu varbūt solis pārāk tālu, citi uzskata, ka komisijas ierosinājums uh, ir nepietiekams, bet es domāju, ka mūsu ierosinātā pieeja būtu uh, atbalstāma, tā ir pasaulē izmantojama prakse, un tad būtu tāds pārskats pieejams sabiedrībai Uh, nebūtu ļoti tādi tehniski dati, vai ne tikai tādi, bet būtu vienkāršots pārskats pieejams un tiem, kas vēlas veikt analīzes, būtu pieejami arī detalizētākie dati. Mēs turpināsim arī vēl diskusijas un ceram, ka tās būs arī auglīgas un e, visi ēnu referenti un citi kolēģi, kur vēlas apspriest kādus e, jautājumus, lūdzu sazinieties ar mums, un es vēlos nodrošināt pēc iespējas lielu vienprātību šai jautājumā, lai mēs varētu pabeigt darbu pie šā jautājuma vēl mūsu pilnvaru termiņā un tas ir ļoti svarīgi uh, medicīnas uh, pētījumu nākotnē Eiropā. Paldies, ak, priekšsēdētājs, pirms es nosaku termiņu grozījumu iesniegšanai, Līzes kungs vēlas runāt par procedūru. Es gribēju ierosināt garāku termiņu uh, grozījumu iesniegšanai. Varbūt mēs varētu uh, vienoties ar uh, ar, ar koordinatoriem, un es Rīskungam gribēju norādīt, ka 2001. gada direktīva nosaka nepilngadīgo un uh, ar ierobežot rīcības spēju personu aizsardzību citādāk nekā tas ir šajā priekšlikumā, un Rīskungs norā, noliedz jeb kādu uh, Uh, nosacījumu vājināšanu, bet tā tas nav, un ja komisija tiešām uzskata, ka šeit nekas nav mainījies, tad tai vajadzētu tomēr uh, šo jautājumu pārskatīt un vajadzētu atbalstīt manu ierosinājumu. Vilmats kundze, vai jūs varētu komentēt Līzes kunga ierosinājumu? Mums eh, jau ir bijusi diskusija pie šā ziņojuma. Mēs strādājam jau kopš vasaras. Viss jau bija zināms. Mans ziņojums ir pieejams kopš, 2000, eh, kopš 13. Eh, februāra un termiņš ir paredzēts 20. 6. februārs, manuprāt, laika ir bijis pietiekami daudz, un es nevēlētos novilcināt mūsu darba grafiku. Varbūt mēs varētu šo peri Eh, grozījumu iesniegšanas laiku pagarināt par vienu vai divām dienām, bet es gribētu tomēr, lai mēs varētu eh, grozījums izskatīt komitejā 20. 21. martā. Un es, es gribu teikt, ka ziņojums jau bija pieejams kopš 13. februāra. Paldies, Vilmots Kunze, jums ir pilnīgi taisnība. Komisijas priekšlikums tika publicēts 2012. gada jūlijā, un tātad tas jau mums uz galda atrodas diezgan ilgi. Tālāk runājot par darba grafiku grozījumu izskatīšanai mūsu komitejā, runājot par mārtu un aprīli, tātad mums šis termiņš ir jānosaka nākamnedēļ. Mēs bijām paredzējuši 26. februāri, mēs šo termiņu varētu pagarināt par vienu dienu. Un tad mēs varētu e, joprojām ievērot paredzēto grafiku. Tātad es ierosinu noteikti grozījumu iesniegšanas termiņu šā gada 27. februāri, un to mēs varētu izsākt izskatīt 20. mārtā šos grozījumus pēc tam un balsot komitejā 24. aprīlī. Paldies! Un tagad ātri pārējām pie nākamā darba kārtības punkta - īpaši nosacījumi zvejai dziļūdens krājumos. Un tagad es dodu vārdu Annai Rozbahai. Paldies! Es zinu, tas ir tikai atziņums zivsaimniecības komiteja. Diemžēl man te laikam būs jāsniedz papildu paskaidrojumi. Tādu sadalīšu savu stāšanos trijās lietās. Īsi aprakstīšu komisijas priekšlikumu, tad pastāstīšu par to, ko īsti nozīmē ziļjūras zvejniecība, un pēc tam vēl pastāstīšu par šo um, par manu priekšlikumu. Tā kā saskaņā ar šo priekšlikumu Ziemļaustrumā Atlantijā paredzētie noteikumi zvejai dziļūdeni ir uh, tādi, lai mazinātu nelabvēlīgo ietekme, ietekmi uz eh, bentisko vidi un eh, faunu. Uh, desmit gadu laikā. Es domāju, komisijas priekšlikums ir labs veids, kā iekļaut vidi un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību dziļūdens zvejniecības pārvaldībā. Bioloģiskā daudzveidība ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc ir būtiski arī paredzēt ilgspējīgu zvejniecību dziļjūras zivju sugām. Tas ar arī palielinās mūsu zinātniskās zināšanas par dziļūdes, zivis, dziļūdens zivju sugām. Tātad um, tas ir paskardojums tagad par to, ko īsti nozīmē zveju zeļūdens krājumos. Zeļūdens krājumi ir viena no interesantākajām um, daļām. Ir taču e, tūkstošiem e, zivju sugu, kuras vispār mums nav pazīstams. Un tās dzīvo pāri par 11 4000 metru dziļumā. Un tad vēl ir arī korāļi, kas ir pārpār 8000 gadu veci. Uh, dažādās spiedienu un temperatūras, eh, specifiskās temperatūras ietekmē šīs sugas ir ļoti jūtīgas. Tās var dzīvot līdz pat 150 gadus, taču vairojas eh, daudz vēlāk nekā mums citas pazīstamās sugas. Tunz, tunzivs Un eh, mēnesis uh, eh, eh, ir pārāk izvejotas, un tāpēc tās dod ziļāk, tālāk prom no piekrastes. Un dažkārt šīs sugas tagad tiek zvejotas līdz pat 2000 metru dziļumā. Un uh, zvejojot sugas, kas dzīvo dziļūdenī, ziļūdens apstākļos uh, tiek nodarīts liels zaudējums uh, ziļūdens vidē. Īpaši trāļi izdara, uh, nodara milzīgu kaitējumu, viss tiek iznīcināts, arī koraļu, un tad 30% sīvju tiek izmestas pāri bortam, jo tām nav nekādas komerciālas vērtības, un skaidrs, ka neviena no šīm izmestējām zivīm neizdzīvos, jo nav pareizais spiediens. Tātad, ko mēs mēģinām panākt ar šo ziņojumu? Vismā runājot atbalsta komisijas priekšlikumu un uzsveru to, ka pieejai tiesība aktiem zvejai dziļūdens krājumos ir jābūt piesardzīgai, jo jāaizsargā ļoti uh, trauslas ekosistēmas un sugas. Tāpēc mums ir jādefinē neaizsargātas jūras uh, akvasistēmas. Mums ir jāpieliek punkts bioloģiskās daudzveidības izušanai. Uh, Tāpēc es aicinātu komisiju aktualizēt savu priekšlikumu saskaņā ar uh, Lisabonas līgumu, kur ir paredzēts, ka uh, jūras vidi ir jāaizsargā, izstrādāja tiesību aktu zvejniecības jomā īpaši saistībā ar ilgspējīgu zvejniecību. Te vēlētu arī pieminēt startautiskās vienošanās kā ANO ģenerālās asamblējas rezolūciju par e, eh, zvēju dziļūdens krājumos, par tās pārvaldību, tāpēc atbalsta komisijas priekšlikumu mazināt kaitējumu, kur nodara šis, eh, šī zvejošanas metode ar trāli, ar bruns eh, trāliem. Jāaizsargā ziļūdeņos dzīvojušās sugas un jāaizsargā arī no Eiropas Savienības zvejas kuģiem. Tā ir globāla aktivitāte zvejniecība, tāpēc mums arī jāsadarbojas ar trešām valstīm, kas arī darbojas dziļūdens zvejniecības jomā, turklāt noteikumi jāsaskaņo starptautiskajām prasībām. Iesniedz grozījumu par uh, ceļūdens zemniecību no trešo valsts puses, un tad vēl arī ir jāskatās, kā ietekmē vidi dziļūdens eh, zvejniecība saskaņā ar ANO vērtējumu. Un tad vēl ir jāskatās, kā tiek ietekmēta eh, vide Paldies! Manā rīcībā ir septiņas minūtes un vēl trīs darba kārtības punktu skatā. Tātad došu vārdu uz minūti tikai abiem ēnu referentiem, kas šeit ir klāt, jo citādi mums nav nekāda cita varianta. Linda, lūdzu. Es gribu sacīt, ka atbalstu Annas Rosbachas atzinumu. Es domāju, komisija ir taisnība, mums ir jāaizsargā dziļūdens sugas tās vairojas ļoti vēlā vecumā. Mums ir jābūt efektīvai, efektīvai zivsamniecības politikai, un mēs nevaram vienkārši tagad uh, vērsties pret dziļūdens zivīm, to sugām. Mums tas ir jāaizsargo. Paldies! Kukavičs kundze, lūdzu. Runā bez mikrofona. Labi, saka priekšsēdētājs. Nu, tādā gadā paziņošu, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir drīz 22. februārs, un mēs balsosim 20. 21. martā, un tad ceram, ka dzīvesēmniecības eh, komiteja balsojums būs aprīlī, un tad jūnijā būs plenārs sesija. Un Tad nākošais darba kārtības punkts, kas par pārsteigumu Anna Rosbach reģionālās stratēģijas rūpniecības rajoniem Eiropas Savienībā. Lūdzu, izsakieties īsi. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runāšu tiešām ļoti, ļoti īsi, jo šī joma ir tāda, pa, kurā pastāv mūsu vidū vienprātība Eh, šeit ir eh, atzinums paredzēts reģionālās attīstības komitejai. Es uzskatu, ka jāņem vērā vide, vides kritēriji, eh, jādomā par ūden, piesārņoto ūdens attīrīšanu, rosināt ekotehnoloģiju izmantošanu transportā un tam līdzīgi. Es ierosinu vairākus priekšlikumus un ceru, ka kolēģi tos uzklausīs un ka mēs dosim pozitīvu ieguldījumu šajā jomā. Gribu teikt, ka es pārstāvu valsti, kur Uh, mūsu rūpniecībā ievēro vīdes prasības, bet ir tādas valstis Eiropas Savienībā, kur uh, situācija ir atšķirīga. Un tādēļ es domāju, ka daudz kas vēl ir darāms šai jomā un ir ļoti svarīgi veikt uh, šos pūliņus un tieši šobrīd. Priekšsēdētājs tas ir nelikumdošanas ziņojums, un, ja kāds vēlas kaut ko teikt, tad ļoti īsi izsakieties, Hibners kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, vai mēs nevarētu paplašināt šos deb šīs debates, runājot par uh, industriālām teritorijām. Šeit ir uh, svarīgi jautājumi, piemēram, par līdzfinansējumu starp uh, dalību valstīm un Eiropas Savienības fondiem un uh, arī par struktūrālām pārmaiņām šajos reģionos, par mm, mazajām industrijām, kas ir novatoriskas un kļu, tīrākas. Uh, Tāpat īpaši uzmanību būtu jāpievērš atšķirībām starp dažādiem reģioniem Eiropas Savienībā. Var būt sadarbība to starpā, bet šie reģioni var būt tik atšķirīgi, ka nav iespējams izmantot vienas un tās pašas tehnoloģijas. Mums ir jāliek galvenais akcents uz jaunām un tīrām tehnoloģijām, un tās jāizmanto tad, kad tas ir ekonomiski pamatoti un iespējami. Protams, atjaunīgās enerģijas ir plašāk jāizmanto jāizmanto. Un ir arī jāievēro normatīvi akti attiecībā uz ūdens kvalitāti, uh, augsnes kvalitāti un citi. Tālāk inovācijas Uh, attiecībā uz atjaunīgo enerģiju uzglabāšanu, jo mūsu rīcībā nav iespēja, nav metodes uh, izstrādātas un nav arī stimulu ekoinovācijām. Tālāk par transporta uh, sistēmu uzlabošanu. Man vēl pāris minūtes būtu nepieciešams. Uh, Tātad mums ir jādomā arī par transporta jautājumu. Tas arī ļoti būtisks. Un tāpat ļoti svarīgi ir tas, kā ar pilsoņu līdzdalību mēs varam veidot reģionālo politiku. Pilsoņiem ir noteikti pienākumi, bet viņi arī piedalās lēmumu pieņemšanas procesā reģionālā vietējā līmenī un ir svarīgi iesaistīt pils, pilsoņus. Pateicos eh, tātad Linda vēl. Es gribu teikt, ka lielāko daļu uh, kas šeit ir iekļauts atzinumā, es atbalstu par energoefektivitātes uzlabošanu, par bezdarba problēmu risināšanu rūpnieciskos rajonos, ka mēs varam veicināt nodarbinātību, investējot energoefektivitātē, bet ir vēl viens jautājums, ka šeit nav pieminēts par valsts atbalstu industriāliem reģioniem, lai piesaistītu jaunas investīcijas rūpniecības komitejā mēs šodien diskutējām par uh, uh, ceļvedi valsts atbalstam industriālos reģionos. Komisija šobrīd nepieļauj šādu valsts atbalstu. Manuprāt, tā ir kļūda, jo ir nepieciešams investēt uh, energotehnoloģijās, zaļajās tehnoloģijās, un komisijai būtu jāpaskat savs viedoklis šajā jautājumā. Uh, Latko Panajotovs ir uh, ēnu uh, referents liberāļu grupai un arī uh, referents par uh, akumulatoriem un baterijām. Tagad jūs varat izlēmt, par ko jūs vēlaties runāt. Runāšu pavisam īsi. Vēlos pateikties. Tātad runāšu par baterijām, akumulatoriem. Pateicos visiem ēnu referentiem. Uh, man par visiem iesniegtiem grozījumiem man bija sagatavots gar, gar, sagatavot gara runa, bet nu teikšu beigās divus teikumus. Es ierosinu at, atcelt izņēmumu un uh, uh ziņojumu atlikšanu līdz 2016. gadām. Es arī uh, gatavojos diskusijām ar ēnu referendiem pirms balsojuma komitejā martā un ceru, ka panāksim saprātīgu kompromisu starp dažādiem viedokļiem, kas domā gan par patērētāju, gan uzņēmēju interesēm. Uh, lai nodrošinātu arī vides aizsardzību, cilvēka veselības aizsardzību, bet tai pašā laikā nodrošinātu tehnoloģijas attīstību, labākās prakses apmaiņu un inovācijas. Liels paldies! Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. februāris, balsojums 20. martā. Kukovičs kundze vēlas kaut ko teikt. Jā, esmu ēnu referenti par šo jautājumu, par baterijām un akumulatoriem. Mēs pat neesam sākuši. Ā, nē, nē, es, es jā, jā, jā, jums taisnība tiešām, saka ziņa, priekšsēdētājs. Jums taisnība. Pat ja pana Joto kungs turpina, bet man. Uh, Man vēl ir jāinformē par uh, darba grafiku rūpniecības rajonu ziņojumam. Tātad šeit ir 26. februārs un 20. mārts. Un tagad jūs varat runāt par baterijām un akumulatoriem. Jā, paldies, saka Kukovičs kundze, pateicos referentam un visiem maniem kolēģiem tautas partijas grupā. Panajoto kungs, es klausījos Zviedru tulkojumu un nesapratu, ka jūs runājat par akumulatoriem un baterijām. Domāju, ka jūs runājat par rūpniecības reģioniem. Aha. Jā, pāris teikumi tikai saka Kukovičs kundze. Šajā jautājumā ir ļoti svarīgi rast optimālo risinājumu, lai panāktu līdzsvaru starp vides ietekmi, ietekmi uz veselību un un tā pašā laikā rūpniecības attīstību šīs direktīvas kontekstā. Tāpat mums jāpatur prātā, ka šobrīd joprojām nesam pārvarējuši krīzi. Un tādēļ mums ir jāpanāk līdzsvars starp dažādiem grozījumiem, kuri uh, Eh, nevienmēr ir eh, īsti eh, realistiski. Runājot par dzīvesudraba baterijām, ir, protams, to ietekmi uz bērniem ir negatīva, tātad ne tikai litija un kadmija baterija šeit būtu jāiekļauj, bet arī uh, um, dzīvesudraba baterijas, tāpat ir uh, svarīgi domāt par uh, šo bateriju pārstrādi un uh, pārstrādes procesā mēs varētu iegūt uh, nit, varētu iedūt, iegūt arī kadmiju kā izeivielu. Makevens kundze, jūs aizstājat Dānu kungu? Jā. Ja gribu teikt, ka mūsu grupa nepiekrīt termiņu pagarināšanai, mēs arī nepiekrītam izņēmumu noteikšanai, tādam, tam mēs nepiekritām arī pagājušreiz. Mēs atbalstām to, ka arī tiek iekļauts dzīvesudraps. Esmu ēnu referents zaļo grupas vārdā, es arī vēlas īsāku termiņu uh, dzīvesudrabam, un šis izņēmums, uh, kas bija paredzēts, nebija atbalstāms uh, agrāk, un arī tas šobrīd nav pamatots. Un uh, otrs jautājums ir par iespēju izņemt bateriju. Vienīgais iemesls, kā Uh, nav iespējams nomainīt baterijas, jau nav īstais uh, iemesls, ir jā, paredz iespējas aizstāt šīs baterijas ar citām. Un to, es domāju, mums vajadzētu apspriest, pārējā nu referentzālē neatrodas, līdz ar to varam beigt šo sanāksmi ar piecu minūšu nokavēšanos. Un vēl gribu pateikt, ka balsojums par šo jautājumu notiks 20. martā.